un es lūgtu visus kolēģus eh, sadarboties, strādāt līdzi, jo mēs vēlamies eh, komisijas priekšlikumu uzlabot. Arī ņemot vērā kritiku, ko esam dzirdējuši, un arī to, lai eh, tādēļ, lai šo priekšlikumu varētu labāk pieņemt. Manuprāt, mums pirmkārt ir jāatbild un jānosaka, kas tad ir svarīgākie politiskie jautājumi, kas izvirzās. Ir jāmēģina parlamentam šeit ieņemta ļoti spēcīga nostāja. Nedrīkstētu būt tā, ka parlaments eh, šeit eh, runā ar padomu pārstāvu atšķirīgus viedokļus. Tagad par laiku grafiku. Koordinātāru sanāksmē un kopā ar sekretariātu mēs vēlamies vēl pirms vasaras atvainājuma laika izdiskutēt visu par svarīgākajām dokumentiem šeit Austrijas komitejā jūnijā vai jūlijā droši vien būs. Tas nozīmē, ka vēlākais līdz aprīļa beigām ir jābūt gataviem visiem dokumentiem un ir jābūt tiem arī nodotiem tūkošanā. Es nedomāju, ka aprīļa beigās padomu pieņems jau kādu noslēdzošu nostāju šajā jautājumā. Tādēļ es arī esmu nobažījies ka, ja mēs pieņemsim pozīciju, tad iespējams, ka būs tā, ka tas būs uh, samērā attālināts, uh, attālināta no padomes nostājas tad, kad tā būs pieņemta. Es jau esmu runājis ar iesaistiem atbildīgām personām, un viņas arī ir nobažījušās. Un es ceru, ka padome padomas prezidentūra pirms prezidentūras beigām vismaz varēs sagatavot kādu orientējušu dokumentu, lai mēs vismaz varam veikt salīdzinājumu, kāda ir parlamenta nostāja, kāda ir padomas nostāja un konstatēt, vai mēs ejam vien tā pašā virzienā. Rīt mums būs arī Dānijas ministri šajā sanāksmē. Mums būs arī ļoti skaidrs prasības jāizvirza. Mums ir jāraugās, lai parlaments un padomi strādā efektīvi, lai mēs šo procesu varam virzīt uz priekšu un virzīt pareizajā virzienā. Un lai padomi un uh, parlaments iet vienā virzienā. Mums ir vajadzīga parlamenta nostāja. Un pirmkārt, šeit runa ir par jaunu līdzsvaru radīšanu. Atbalstam dalību valstī. Tas viss ir ļoti sarežģīts jautājums, jo mēs zinām, ka dalību valstis arī sniedz savu finanšu ieguldījumu. Mēs visi zinām, kādās grūtībās pat labam valstis atrodas, un ja mēs vēlamies sasniegt jaunu līdzsvaru, tad tas nozīmē, ka, ja viena dabūs vairāk atbalstu, savukārt cita dabūs mazāk atbalstu, mēs zinām, kāda būs pretestība no dalību valstu puses, ja runa būs par to, ka tā saņems eh, mazāk naudu vai arī viņiem būs jāiemaksā lielāka nauda. Tādēļ es domāju, ka komisijas priekšlikums ir tāds samērā piezemēts šajā jautājumā. Tā patiešām ir samērā liela problēma, kā atrisināt šo dilēmu, bet tā būs jāatrisina. Kas notiks ar otro pīlāru? Sadalījumu otrajā pīlārā tas ir tā, ka komisija ir ieteikusi kaut ko citu, tur nav paredzēts sadalījums budžetā. Manuprāt, tie abi ir jautājumi, par kuriem vajadzētu runāt kopā, kopsakarā, un tas ir jāsaskata kā kopums. Cerot, ka izdosies radīt jaunu līdzsvaru, labāku līdzsvaru, lai nebūtu tā, ka dalībvalstīm tiktu uzlikts pārāk liels sloks. Tālāk par konverģences tempu dalību valstu iekšienē. Mēs zinām, ka daudzās dalību valstīs uh, atbalsta maksājumi ir uh, ļoti atšķirīga, to ietekme ļoti atšķirīga dažādos reģionos, tas rada lielas problēmas. Problēmas arī dalībvalstu koherencē, tādēļ jārīkos ļoti piesardzīgi. Mums ir vajadzīga uh, tāda konverģence, kas būtu apvienojama, savienojama ar līdzvaradīšanu dalībvalstu iekšienē. Vēl viens jautājums, kas, manuprāt, ir viens no būtiskākajiem un kur mums patiešām ir jācenšas radīt izpratni, tas ir par šo zaļumošanas jautājumu. Mēs visi, protams, piekrītam šai pieejai, bet tas nenozīmē, ka mēs tieši komisijas priekšlikumam piekristu ar kādu mērķiem, ar kādam līdzekam sasniegt šo mērķi. Šeit ir izvirzīta kritika. Mm, viena daļa domā, ka um, zaļumošanā jādod motivācija, stimuli uh, lauksaimniekiem, ka tam ir jārada līdzsvaram arī saistībā ar vīdi, bet tas nedrīkst būt kā tāds uh, soda mehānisms, soda mehānisms, kā to iesaka komisija, attiecībā uz tiem, kas nestrādā vidē draudzīgi. Mērķiem ir jābūt ļoti skaidram, bet, un tur pastāv dažādas idejas. Mums būs arī iespēja runāt ar ekspertiem konkrēti par to, ir jābūt arī iespējai atrast tādu kompromisu, kas uh, apmienās visus. Vēl viens jautājums par to, kā tiek definēts aktīvais lauksaimnieks. Es domāju, ka mēs visi domājam, ka kopīgā lauksaimniecības politika ir vairāk jābūt virzīga tai uz tiem, kam tā tiešām ir domāta. Un tie ir profesionālie lauksaimnieki. Un tur mēs esam konstatējuši, ka komisijā ir noteikts problēmas radušās praktiskajā pielietojumā, bet tā viss ir jāstrādā. Tālāk par um, asociēto maksājumu saglabāšanu, kas ir tieši saistīta ar tiešajiem maksājumiem. Tur ir nopietna problēma par uh, to, kas ir lauksaimnieciskā darbība Tur iespējams vajadzēs paraudzīties. Mums arī ir nepieciešams ielākas tīkums starp pīlāriem. Arī šo griestu uh, problēma ir. Komisija, manuprāt, šeit uh, piedāvā risinājumu tādā inteliģentā veidā. Tātad šo capping, tas ir kā tas līdzeklis inovācijai. Tātad šīs koncepcijas Tad šo kapingu, eh, grieztu, eh, jā, mēs, protams, arī ticam inovācijai un to arī vēlamies. Tādēļ mums vajadzētu pārbaudīt, vai tas ir piemērots mehānisms, vai, vai būtu vajadzētu atrast citus variantus. Tad ir arī vēl daudzas detaļas, kuras vajadzētu ņemt vērā. Varbūt drusku mazāk svarīgi jautājumi, tādi detalizēti jautājumi varētu, bet kas noteikti radīs arī ļoti daudzus eh, grozījumus. Un, eh, protams, ka tur būs eh, jāatrod eh, kompromisi, jāsaskaņo tas viss, bet no sākuma mums vajadzētu koncentrēt uz šiem pieciem vai sešiem jautājumiem, kurus es uzskatu par politiski vissvarīgākajiem. Tur mums politi, parlamentam jāatrod kopīga spēcīga nostāja. Es atbalstīšu to visu, uzklausīšu visas iestājas puses, lai mēs kopā varētu atrast risinājumus ar eh, lielāko iespējamo vairākumu. Un tad mums vajadzēs paraudzīties, vai tie būs savienojami ar padomas nostāju un vai komisija to visu var pieņemt. Bet pat labāk, manuprāt, ir svarīgi. Es arī, protams, ka man arī savs individuālais viedoklis, bet uh, pašlaik ir svarīgi uzklausīt jūsu reakciju. Un es to visu, protams, arī pierakstīšu, ko jūs teiksiet, un tad pēc tam detalizēt ar jums to izdiskutēšu. Paldies! Senhor Presidente, queria felicitá-lo naturalmente, assim como. Priekšsēdētā kungs. Es vēlos, protams, jūs un viceprezidentus apsveikt ar ievēlēšanu. Es eh, domāju, ka mums labi izdosies. Paldies! Paldies, Luis! Paldies arī par labo darbu. Mēs sāksim diskusiju. Mēs aicinu kolēģus eh, ieturēt runāšanas laikus lai mums būtu laiks diskusijas otrajai daļai, kur piedalīsies Dantāna kungs. Es eh, sākšu ar viceprezidentu Vaļčkovski kungu. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Arī es vēlētos pievienoties tiem, kuri apsveica jūs un uh, Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka mēs efektīvi strādāsim šos turpmākos divarpus gadus. Es vēlētos uzdot vienu jautājumu referentam. Proti, vai nākotnē jūs esat paredzējis pieaicināt ekspertus, lai tie veiktu neatkarīgu tiešo maksājumu analīzi? Kāpēc? Es vēlētos zināt, vai tie tiešām ir saskaņā ar līgumiem, jo šobrīd ir parādījušās šaubas par šo tā saucamo zaļināšanu un tās saistību ar līgumu likumību, ar tās likumību saistībā ar līgumiem. Jo šajos līgumos zaļināšana nav ierakstīta kā kopīgās lauksaimniecības politikas ideja. Šādu zaļināšanas ideju nevar atrast kā kopīgās lauksaimniecības politikas vienu no mērķiem līgumos jo paraudzīsimies kaut piemēram uz vairākiem aspektiem šeit. Jūsu ziņojumā mērķi ir savādāki nekā rakstīt līgumos. Un e, tieši tāda pati problēma attiecās arī uz maksājumu sadalījumu starp dažādām dalību valstīm. Līguma 18. pantā ir lasīts, ir rakstīts, ka ir aizliegta jau kāda veida diskriminācija, vai tā būtu balstīta uz etniskajiem vai citiem principiem. Un vēsturiska situācija ir izveidojusies tāda, ka maksājumi tiek balstīti nevis uz objektīviem kritērijiem, bet gan šobrīd uz lauksaimnieku nacionalitāti, un tas ir pret 18. līguma punktu. 39 punktā mēs atrodam atsaucas uz to, kādus faktorus tad vajadzētu izmantot kopīgās lauksaimniecības politikas reformas noteikšanā. Tur runiet par reģionālām atšķirībām, bet nevis par nacionālām atšķirībām. Un 40. punktā savukārt ir aizliegta jau kāda, jau kādas nozares ražotāju diskriminācija. Un vismaz pēc manām domām dažādi tiešo maksājumu līmeņi šobrīd ir diskriminējoši, un domāju, ka to vajadzētu izvērtēt no juridiskā viedokļa. Lai neiznāk tāda situācija, ka mēs tiekam iesūdzēti Eiropas Savienības kopienu tiesā. Tātad, ko referents par to domā? Grazie, Martina. Paldies. Lūdzu, Mārtiņa. Arī no mūsu puses eh, vēlos apsveikt jauno prezidiju eh, vai arī veco, no kuras puses skatieties atkarīgs. Mm, katrā gadījumā nu, prieks, ka šeit tiek eh, prezentētas šīs idejas. Protams, Nedrīkst aizmirst par to, ka mums kritikas ir ļoti daudz, bet labi tomēr, ka no komisijas eh, ir ienācis šis priekšlikums un mums nevajadzētu eh, pārāk ilgi gaidīt, eh, mums ātri jānāk klājā ar mūsu nostāju. Šķiet, ka pagaidām lauksamniecības ministri vairāk diskutē par to, kā līdzekļus sadalīt komisijā un uh, nevar vienoties par citām lietām. Nu, līdz ar to mums parlamentā vēl ātrāk jāiet uz priekšu un jānāk ar uh, mūsu priekšlikumu. Tātad um, sadalījums, uh, līdzekļu piešķiršana, uh, kā tas izskatās dalību valstīs, te joprojām ir nelīdzsvarotības un tā tas nevar turpināties. Mums uh, parlamentam šeit ir īpaša atbildība par visu Eiropu. Mēs nedrīkstam nacionāli skatīt šo jautājumu. Arī tie to nedrīkst darīt, kas ir neto maksātāji. Un eh, tas skar arī otro pīlāru. Jūs teicāt, ka jaunajām valstīm ir vairāk līdzekļu izmantojot otro pīlāru, bet viņi nevar līdzfinansēt otro pīlāru. Nu, līdz ar to, vismaz pirmajā pīlārā mums jāparūpējas par uh, līdzsvaru visai Eiropai. Par zaļumošanu. Šis priekšlikums, uh, ko izvirza komisija, mums ir jāizdiskutē. Es uh, kolēģi Kapula Santos sapratu, ka tas varētu tikt piedāvāts arī opcionāli, brīvprātīgi, bet, eh, manuprāt, tas nevar būt brīvprātīgi. Mums ir jāformulē eh, saistošie mērķi zaļumošanai, mums jāiesaista šeit biodaudzveidības elements, jo tas mums visiem ir svarīgi, mums eh, jācīnās pret klimata pārmaiņām. Konkrēti mums nepatīk runāt par augstsaku un nedrīkst rakstīt vienkārši, ka, ka viens augstur nedrīkst uh, aizņemt vairāk par 70% vai tam līdzīgi. Um, nu, tā augstsāku neformulē. Mm, arī principā tur viņam ir taisnība. Runa ir um, par 70% no āram zemes, kas ir uh, paredzēta konkrētu augu audzēšanai, mm, bet um, mums uh, jāskatās, kā tas tiek izdarīts kādi paralēli pasākumi tur var būt uh, paredzēti, kā lauks pasargāt, teiksim, no katastrofām vai tam līdzīgi. Uh, runājot par uh, to, kas ir aktīvi lauksamnieki, pareizi par to runāt. Svarīgi taču, lai nauda nonāktu īstajās rokās. Un šeit ir problēma. Daudz lauksaimniecības lauksamniecību, eh, kas um, mēģina saņemt naudu dažreiz nepamatoti. Ir priekšlikums noteikt eh, tādu robežu - 50% ienākumiem jānāk no lauksamnieciskās aktivitātes, eh, lai cilvēku uzskatītu par aktīvu lauksamnieku. Nu, par to var vēl runāt, bet nevajadzētu šeit pierādīt pārāk daudz uh, birokrātijas. Uh, mēs vienmēr esam teikuši par kepingu, 150 tūkstoši sākumā, tad 300 tūkstoši noteikti. Um, principā tam nebūtu problēma Eiropas um, lauksamniekiem, um, bet, uh, ja mēs šādu robežu noteiktu, tad um, Vācijā tie būtu 40-50 uzņēmumu, nevairāk. Līdz ar to mums, ja mēs gribam realistiski attālot situāciju, keping jāsāk ar summām, kas būtu būtiski zem 100 tūkstošiem. Citādi tas skars tikai lielus uzņēmumus un neatspoguļos īsto situāciju mūsu valstīs. Nākamais punkts šeit mēs neredzam uh, to, ko ierosina mm, mūsu lauksemnieki. Par olbaltumu tātad um, stratēģiju. Mums nepatīk uh, kvota, kas uh, tiek noteikta šobrīd olbaltumvielu importam no trešām valstīm. Mums uh, Um, mēs gaidīsim, kā diskusija attīstīsies, bet mums uh, Vācijā tas ir ļoti svarīgi. Paldies, Lūdzu, Magines kungs. Tad Elizabete Jēgele. Paldies, priekšsēdētāji kungs, un uh, paldies par jūsu prezentāciju, godātais Santas kungs. Mēs uh, šeit runājam par to, cik ārkārtīgi grūti ir patiesībā nākt klajā ar adekvātu alternatīvu priekšlikumu un neskatoties uz to, ka tas ir grūti, mums parlamentam tas ir jādara, un jādara tieši tas. Mums ir jāmēģina rast tās jomas, kuras mēs vēlamies mainīt, mēs vēlamies mainīt un konkrēti kā. Es domāju, ka pavisam viegli ir ieslīgt šā ziņojuma detaļās un pieskarties detaļām arī debatēs, bet tā būtu kļūda. Uh, Varbūt, ka tiešo maksājumu dokumentā mēs varētu koncentrēties uz sešām konkrētām jomām, uz kurām arī koncentrēties. Varbūt sāksim vispirms ar zaļināšanu. Mūsu sākotnējā dokumentā, ko mēs iesniedzām komisijai, mums bija ļoti labas idejas šajā parlamentā par zaļināšanu, un man ir ārkārtīgi liels sarūktinājums redzēt, ka komisija savu zaļināšanas definīciju ir ap, ir samazinājusi uz trīs konkrētām jomām. Tāpēc es domāju, ka mums varbūt vajadzētu iekļaut mūsu dokumentā to zaļināšanas definīciju un ideju, kāda bija mūsu sākotnējā priekšlikumā. Protams, ka mēs varam runāt par tālāku ekspertīzi, un tomēr mums vajadzētu sadarboties ar komisiju, lai veicinātu jaunradi, lai veicinātu dažas jaunas idejas arī ūdeņu pārvaldībai un arī, lai iesaistītu dalību valstis. Mēs jau atbalstam šo konceptu, un tomēr mums ir daudz plašāks skatījums uz un par zaļināšanu nekā komisijai. Ar kolēģiem jau esmu runājis par šiem jautājumiem, un tomēr mums būs jāturpina pie tā strādāt. Divi citi momenti ar zaļināšanu, tas ir 30% maksājumu. Ir tādi kolēģi, kur uzskata, ka tas ir daudz par daudz, ir tādi, kur uzskata, ka tas ir daudz par maz, mums par to vēl būs jādiskutē. Un tomēr visiem ir skaidrs, ka noteikti daļa tiešo maksājumu būs saistīta ar vidas mērķiem, mums vienkārši ir jāvienojas par to, kādā procentu apmērā. Man ir zināmas bāžas par tā saucamajiem deleģētajiem aktiem saistībā ar zaļināšanu, un es uzskatu, ka komisija sadarbībā ar mums par to tad arī valēs, varēs vienoties. Mums ir jāizprot tas, cik lielā mērā deleģētos aktus mēs varētu izmantot, un tomēr tam ir nepieciešama dziļāka analīze, galvenokārt ietekmes seku analīze, un tagad varbūt vispārīgāks dabas jautājumi. Jautājums par budžetu un par budžeta piešķīrumiem dalību valstīm. Politiski padomē un parlamentam šis jautājums ir ļoti delegāts. Ideālā pasaulē jau, protams, mēs budžetu vienkārši palielinātu un ikviena valsts saņemtu to, cik tā vēlētos. Taču reālajā pasaulē mums ir maz naudas, un mums šī mazā nauda ir jāsadala ar vien lielākam dalību valstu skaitam. Protams, ka mēs vēlamies būt godīgi un tāda arī cenšamies, un tomēr ikviena dalība valsts vienmēr varēs apgalvot, ka kaut kas nav godīgi, un viņiem, godīgi runājot, būs taisnība. Es personīgi uzskatu, ka mums ir jābūt politiski ietonētiem un komitejā mēģināt runāt par šiem jautājumiem, atceroties divus momentus. Viens, mēs vēlamies eh, būt godīgi pret visām dalību valstīm, un ja mēs tāda nebūsim, tad būs ārkārtīgi daudz negatīvu seku roku. Un es domāju, ka politiski tas būs nepieņemami. Tātad mums ir jābūt godīgiem. Esmu ar kolēģiem jau runājusi un es zinu, ka, piemēram, jaunās dalība valsts un īpaši, ba īpaši Baltijas valsts ir ļoti nobežījušās par šiem budžeta maksājumiem. Bet šobrīd ir jau arī vecajās dalība valstīs kolēģi, kur ir nobežījušies par budžeta sadalījumu vecajām dalību valstīm. Par to visu mums būs jārunā. Uh, Mums būs jārunā arī par to, vai budžetā mēs iekļausim tikai pirmo, pi, pirmo pilāru vai arī pirmo un otro. Katrā ziņā grūtības būs, ja mēs vēlamies pat vienoties tikai mūsu komitejas ietvaros par to, cik daudz piešķirt dalību valstīm. Tieši tikpat liels grūtības būs arī ar to, kā nauda tiks sadalīta katrā konkrētajā dalību valstī fermeriem, lauksaimniekiem. Uh, Un līdz ar to jau šobrīd ir skaidrs, ka dalību valstis ir dažādā līmenī, teiksim, atsakoties no reģionālajiem maksājumiem. Un vai varbūt mēs esam pieprasījuši pārāk striktu pārēju, un šis pārējais periods nav bijis pietiekami garš, tātad naudas sadalīšanu un piešķīrumu dalību valstī iekšienē. Un arī šeit ir būtiskas grūtības. Vismaz pēc manām domām šie trīs aspekti būs visgrūtākie. Un es uzskatu, ka šī patreiz piedāvātā kopīgās lauksaimniecības politikas reforma ir visgrūtākā jau kad Galvenokārt tāpēc, ka ir tik ļoti dažādi maksājumu līmeņi un ir tik ļoti dažādas situācijas. Mums ir jāapzinās, ka ir atšķirības un mums ir jāmēģina vienoties. Vēl bez tam jautājums par to, vai ir iespējams atteikties no šiem no šīs kopīgās idejas līdz 19. gadam, es domāju, ka tas nav reāli. Nedz teorētiski, nedz arī praktiski. Man varbūt ir vispārīgākas dabas jautājums, uz ko atbildēt nebūs nevienam spēkā šobrīd. Kāda ir komisijas vīzija un kāda ir komisijas ideja par to, kādā veidā lauksaimniecības politika dzīvos nākotnē? Šodien mēs svinam lauksaimniecības politikas 50 gadu jubileju, saka runātāja, jo Protams, ka varbūt tiešie maksājumi nav labākais veids, kā mēs varam atbalstīt Eiropas Savienības lauksaimniecību, bet ja mēs nepārskatīsim šo ideju, tad situācija kļūst vēl grūtāka nākotnē. Nākamais, kā tiek definēta aktīva lauksaimnieka status. Uh, Komisija ir piedāvājusi savu definīciju, jo komisija ir nobežījusies par to, ko teiks kopiena tiesa. Toties mēs, parlaments, vēlētos redzēt tādu definīciju, kas būtu lietotājiem draudzība. Tāda definīcija, kuru varētu izmantot eh, gan dalību valstis, gan arī lauksaimnieki. Lauksaimniekiem jau tā nav problēma, jo lauksaimnieki zina, vai nu viņi ir aktīvi vai nē. Bet juridiski šī definīcija tiešām varētu izraisīt zināmas problēmas, Problēmas tādā ziņā, ka vai nu šo definīciju ir viegli piemērot reālajā dzīvē vai ne. Man personīgi liekas, ka mēs varētu piedāvāt dalību valstīm pašām nolemt, kāds tad ir aktīvs lauksaimnieks un kāds nē, bet es pilnīgi noteikti esmu pārliecināta, ka komisija tam nepiekritīs. Bet, kolēģi, mums ir nepieciešama definīcija, bet Protams, ka ik viens lauksēmnieks jau uzskata, ka viņa kaimiņš nav tik aktīvs kā viņš, līdz ar to katram pašam noteikti to nevajadzētu. Bet definīcija vajag. Runājot par tā saucamajiem capping jeb griestiem, maksājumu griestiem, šis capping jeb griesti neiekļauj sevī zaļināšanu, tātad šie griesti tajos nav iekļauta zaļināšana, un tas ir ārkārtīgi interesants priekšlikums. Man patiesībā nav konkrēts viedoklis par šiem te griestiem, bet ir kolēģi, kuri ļoti strikti iestājās par tādu vai citu viedokli par šo te capping, jeb griestiem, un tāpēc mums, gribam to vai nē, būs jāvienojas par to, kas tad ar šiem griestiem būs. Runājot par tā saucamajiem piešķīrumiem un zināmiem atvieglojumiem, atkal mēs runājam par eh, to, kas būs pāris gadu, pēc pāris gadiem. Un es uzskatu, ka parlamentam vajadzētu izstrādāt lauksaimniekam draudzīgāku, ja vēlaties tādu vārdkopu metodi draudzīgāk tādā ziņā, ka mēs šos maksājumus piešķīram tādā veidā, ka viņi iz, izraisa nevajadzīgu spriedzi, piemēram, zemes iepirkšanā. Es uzskatu, ka mums vajadzētu varbūt jaunākus datus, un varbūt, ka šajā jautājumā komisija varētu piešķirt zināmu elastību dalību valstīm. Un esam pārliecināti, ka mērķis jau mums izdosies sasniegt. Par citiem, varbūt mazākiem jautājumiem par jaunajiem lauksaimniekiem. Pragmatiskais viedoklis jau ir tāds, ka mums ir jādara kas daudz vairāk nekā tikai jārunā. Ik viens jau iestājas par atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem tieši tāpat kā lielākā daļa iedzīvotāja iestājas par sievietēm politikā, bet patiesībā neviens neko īpaši nedara. Es e, komisiju lielā mērā atbalstu šajā, šā jautājuma risināšanā un tomēr. Uh, naudas daudzums, kas ir paredzēts jaunajiem lauksaimniekiem, ir smieklīgs. Ja mēs vēlamies kaut ko tiešām darīt lietas labā, tad mums eh, ir jāpārskata šis aspekts un ir jāļauj dalību valstīm vairāk atbalstīt jaunos lauksaimniekus, jo viņi noteikti ir KAP nākotne. Uh, Burtiski vēl pāris momenti, jā, priekšsēdētāji kungs, es saprotu, ka laiks jau ir iztecējis. Tagad eh, par tā mazama, eh, saucamajiem mazajiem lauksaimniecības uzņēmumiem. Tā ir sava veida eh, saņēmēju schēma. Mums ir jābūt uzmanīgiem, cik lielā mērā dalība valsts ir gatavs atbalstīt maziņos un par to, cik lielā mērā šī schēma darbosies. Tas ir saistīts arī ar otro pilāru, jo tur ir atrunātas vairākas schēmas. Uh, Tātad vispārīgos vilcienos runājot, mani komentāri par tiešajiem maksājumiem. Šis ir ļoti delikāts jautājums gan deputāti, atvainojos, gan lauksaimniekiem, gan dalību valstīm, jo, protams, ka ik viens jautā, kā tiešais maksājums ietekmēs mani, manu lauku saimniecību un manu dzīvi. Taču mums ir jāpārliecina iedzīvotāji, ka, lai ko mēs arī darītu, tās nepasliktinās patreizējo lauksaimnieku situāciju, un ka lauksaimnieki zina, ka viņiem būs dota iespēja kaut ko pamainīt, un ka lauksaimnieki zina, ka jaunajā režīmā tiks izveidot sistēma, kura būs pamatīgi pārdomāta. Jo kaut arī mums izdosies sasniegt visus mūsu mērķus, kaut arī mēs varēsim sarunās vienoties par grozījumiem un uh, 14. 14. gada 1. janvārī sāks darboties jaunā sistēma. Tas ir ļoti īs laiks un domāju, ka mums to iz, eh, panākt neizdosies. Vēlētos pateikties referentam. Un, eh, protams, ka mums vēl būs diskusijas par konkrētiem punktiem, un es eh, uzklausīšu arī kolēģi teikto paldies. Grazie, Maira. Paldies. Man, Eh, par šo ļoti detalizēto un skaidro izklāstu. Tagad Jēklis kundze. Paldies priekšādātē. Vispirms gribētu sirsnīgi apsveikt arī no manas puses par atkal ievēlēšanu. Es domāju, mēs visi varam priecāties par labu sadarbību nākotnē. Šis pirmais ziņojums par tiešiem maksājumiem jau parāda nedaudz kāda ir, eh, kādas ir problēmas. Paldies arī referentam Kaplo Santos par viņu teiktajiem vārdiem. Bet šiem vārdiem būs jāsako arī vēl konkrētākam. Droši vien tas būs tādā pārskatāmā periodā, un tad mēs precīzi varēsim diskutēt par šīm idejām, par šīm domām. Es uzklausīju viedokļus, gribētu pieminēt divus nelielus punktus, kurus, par kuriem es domāju, ka tie ir ļoti pretrunīgi. No otras puses, beigās mums būs jāatrod risinājums, bet mums vajadzētu arī padomāt, ka mēs kā lauksainicības komiteja neesam nekāds pasaules naba, arī ne Eiropas parlamentā. Ir sešas komitejas, kas arī strādās pie šiem ziņojumiem, un mēs rīkotos labi un pareizi, ja mēs strādātu kopā un kopā ar šīm sešām citām komitēm kopā meklētu risinājumus. Citādi mēs beigu beigās nemaz eh, nebūsim ar tik labiem panākumiem. Tas ir pirmais punkts. Otrais punkts ir tāds, ka šie tiešie maksājumi un visas šīs debatas, es domāju, ka tas parāda katram no mums pašlaik diskusijā dalību valstī, mājās, kopā ar lauksaimniekiem un iedzīvotājiem, pilsoņiem. Tas viss mums uzliek atbildību par Eiropas budžeta naudu cik daudz mēs beigās dabūsim un kā mēs iesim pa ceļu uz turieni, kā lauksaimniecības komiteja, un otrkārt, kā mēs lauksaimniecības budžetam, cik daudz mēs izcīnīsim sev, un arī tur mums ir vajadzīgi labi priekšlikumi, jo citādi panākums gūs citi, ja mūsu priekšlikumi nebūs pietiekami labi, un gan uh, tos nepieņems gan parlaments, gan dalību valstis. No man personīgā viedokļa raugoties, es saskatu divas prob patiešām problemātiskas lietas Pirmkārt, jēdziens aktīvais lauksaimnieks. Mēs visu to gribējām, labāku formulējumu, labāku izklāstu, kas tad ir aktīvais lauksaimnieks. Bet tas, ko komisija tagad ir izstrādājusi, tur uh, pastāv dažādas iespējas to ārkārtīgi atšķirīgi interpretēt. Un varbūt uh, tā, kas tagad tas ir, tas neko daudz nedod. Tas, ko mēs, protams, nevēlamies un mēs nevaram vēlēties. Uh, ka lieli uzņēmumi darbojas lauksaimniecībā un visu lauksaimniecības naudu izmanto, kāda vispār eksistē. Tas noteikti nav tas, ko mēs vēlamies. Mums ir jāparaugās, lai lauksaimnieki, vai tas ir, nu, viņiem tas ir galvenā profesija vai tikai blakus profesija, bet tieši lauksaimnieki varētu no tā dzīvot, ka viņi kā lauksaimnieki šeit tiek arī iekļaut. Nākamais ir eh, par zaļumošanu. Es vienmēr esmu teikusi, ka es simtprocentīgi var pieņemt šo priekšlikumu uh, par to, ka pirmajā pīlārā tas būtu saistoši, jo otrajā pīlārā nav iespēja to realizēt visā Eiropā. Eh, bet eh, kas mums ir vajadzīgs, lai KLP šodien pieņemtu, mums nevajadzētu pakļauties šeit nekādām ilūzijām, bet kādā veidā tas veidosies, un es domāju, ka tur vēl būs daudzas diskusijas, kas izraisīs. Un pašreizējā diskusija, ka ka e, bija uzņēmumi ir automātiski atbrīvoti e, no kontrolēm, un e, viņi netiek vairs nekā iepaši kontrolēti, bet šie tradicionāli lauksaimnieki, kas ir strādā parastajām konvencionālām metodēm, savukārt tur ir izņemti ārā. Un es domāju, tas nav tādā izpratnē, kā mēs to vēlamies. Es domāju, ka neviens nedrīkst būt šeit diskriminēts kā arī šie konvencionā ražojošie lauksaimnieki, viņi arī izmanto labu praksi, uh, Un uh, es domāju, ka mūsu komitejai vienmēr ir jāsaka tieši šāda nostāja. Paldies! Grācie, Elizabete. Paldies, Elizabete. Uh, paldies arī par taviem lepniem vārdiem, Džordž Lēns. Mm, lūdzu. Uh, es vēlos jūs apsveikt ar jūsu atkārtoto ievēlēšanu, apsveicu arī viceprezidentus ar viņu ievēlēšanu. Es um, īsi izteikšos par punktiem, kas man šķiet svarīgi. Es vēlos atbalstīt um, to ietvaru, ko komisija ir iezīmējusi, reformējot um, KLP. Nu, šķiet, um, būtu dīvaini, ja mēs tam pretotos, ņemot vērā, ka mums pašiem ir bijuši vairāki uh, ziņojumi, un kolēģis uh, Alberts uh, var vairāk par to pastāstīt, un es pats un esmu viena vai divu ziņojumu autors un līdzautors. Tātad um, par priekšlikuma detaļām tagad. Mēs nevaram saprast, kāpēc, kā, atvainojiet, kā LP tagad izskatās, jo um, komisija veltīja daudz Uh, no sava priekšlikuma delģētajiem un īstenošanas aktiem, un grūti līdz ar to saprast, kā tas viss izskatīsies praksē. Te var pašiem domāt un prātot, um, lai mēģinātu izdibināt, uh, kā šie, šo instrumentu izmantošana praksē izskatīsies mm, un uh, kas tiek nodarīts KLP. Tad tas būtu jānoskaidro, tas būtu pirmais. Uh, Otrais vajadzētu saņemt juridisko atzinumu par to, kāda, kādu lomu spēlē šī komiteja, sadalot līdzekļus dalībvalstu starpā. Tas taču ir atslēga jautājums un parādās atkal un atkal katrā diskusijā. Mēs um, runājām ar komisāru kabinetu pārstāvjiem, ar uh, ziņotāju un uh, ēnu referentu, un kabinets mums teica, uh, mēs varētu juridiski pamainīt līdzekļu piešķērumu, kas ir pielikumā tabulām, jo sadalīšanas formula, kas tagad ir pielikumā, nesakrīt ar jaunu KLP regulu, bet daļēji nesakrīt. Tā tad eh, var šīs formulas mēģināt pielāgot kas ir pagaidām pielikumā, bet ja tas tā notiks, tad viss, par ko tika nobalsots, vairs nebūs spēkā. Un tad vai es varētu palūgt līdz ar to, vai mēs varētu saņemt šādu juridisko atzinumu, vai mēs varētu līdzekļu sadalījumu ietekmēt vai nē. Mums ir nepieciešama uh, atbilde par šo, uh, par to daudz uh, gadu, par šo, sadal, par šo mm, līdzekļu uh, piešķīrumu, kas eh, ir ietverts eh, daudzgadu eh, schēmā, daudzgadu finanšu schēmā. Un, ja daudzgadu finanšu schēma dominē pār šīs komitejas lēmumiem, tad es to gribētu skaidri zināt. Jo citādi tad mums nav vajadzīgas šīs diskusijas. Un es lūdzu vēlreiz prezidentu un viceprezidentu aicināt iesniegt mums šo juridisko atzinumu par to, kā mēs varam KLP regulu grozīt, lai kaut ko pamainītu līdzekļu piešķērumā un vai mēs to varam vispār darīt. Un tad citi eh, pamat jautājumi par pamat tiešiem maksājumiem. Jā, ir bažas par pielāgošanās periodu, vai 2019. gads ir pietiekami tālu, lai pielāgotos. Uh, Turklāt 2011. Um, uh, gada bija vēl gads, kur varēja iesniegt pieteikumus, uh, un uh, tad um, jautājums ir par tiem lauksemniekiem, kas ir iesnieguši pieteikumu 2011. gadā. Man interesē, kā viņi iekļausies jaunajā sistēmā. Uh, ja viņi ir bijuši tik nelēmīgi un iesnieguši savu pieteikumu tieši 2011. gadā. Šeit komisijai jāatbild. Un vai vispār šeit var vienu gadu noteikt, teiksim, to pašu 2011. lai varētu integrēties tātad nākamajā vai pāriet nākamajā sistēmā. Runājot um, par eh, prasībām pret lauksaimniekiem. 15. maijā lauksaimniekiem eh, skaidri jāparāda, ka 50% no ienākumiem nāk no lauksamtiskās aktivitātes, bet kā lauksamnieki var to izdarīt, ja atskaitas un grāmatvedība um, par šiem ienākumiem dažreiz parādās tikai pēc diviem gadiem, tam divus gadus vēlāk. Un tas uh, ļoti nopietni un prasības pret aktīviem lauksaniekiem un prasības par kapingu. Uh, tur tiek uzdoti jautājumi uh, par um, darba spēku, kā ar to izskatās, vai tie būtu migranti, uh, tad jums jābūt arī attiecīgai uzskaitai, grāmatvedībai. Tas ir ļoti birokrātiski un sarežģīti. Gan eh, organizēšana pati par sevi, gan kontrolēšana pēc tam. Par zaļumošanu es piekrītu kolēģiem. Man šķiet, ka šeit trūkst ambīciju pirmkārt un trūkst elastīguma, lai atspoguļotu konkrēto dalību valstu specifiku un vajadzības. Uh, Turklāt tas ir tāds universāls eh, risinājums pagaidām, manuprāt. Mm, tas eh, tā pagaidām nedarbosies. Un vai tam tiešām jābūt saistošam pasākumam? Varbūt eh, to var, to var noteikt nedaudz citu režīmu, lai lauksamnieki paši varētu lemt. Praktiski tā sanāk tāda savstarp, tāda pati savstarpēja atbilstība, bet nedaudz nu, citā līmenī. Jauni lauksaimnieki. Es eh, šeit eh, piekrītu eh, izmantot saistītos maksājumus, bet tikai ļoti konkrēti atrunātā situācijā, tikai ļoti konkrētos apstākļos. Bet atgriežoties pie pirmā punkta, mums jāsaprot, eh, kur ir mūsu kompetences šeit, ko mēs varam izdarīt un vai mēs varam tiešām ietekmēt kaut ko šajā reformā. Jā, paldies, Džordž. Tagad uzstāsies nākamais runātais, bet eh, gribu tikai teikt, ka mums te nav nekādu ierobežojumu. Mēs varam mainīt arī finanšu tabulas. Uh, mums gan ir jānobalso. Te atkal uzreiz rodas problēmas gan uh, mūsu palātā, gan arī padomē. Līdz ar to es būtu piesardzīgs šeit. Bet formāli parlaments var uh, grozīt visu komisijas priekšlikumā, arī uh, tabulas par finanšu līdzekļu izmantošanu. Bet, protams, um, balsošanu mēs to varam izdarīt. Lūdzu. Paldies priekšādātāji, paldies arī referentam par uh, pirmo sniegto ieskatu un uh, izteiktiem pārdomām. Es atbalstu referenta viedokli, kā ir ļoti daudz kritikas punktu. Tādu punktu, par kuriem ir vērts runāt, un es domāju, šai komitejai un mums visiem ir jādara viss, lai prezentētu konkrētus priekšlikumus, alternatīvus priekšlikumus, kas uh, ilgspējīgi nodrošinātu lauksaimniecību Eiropā. Es pilnībā piekrītu tam, ka zaļumošanas pasākumi un zaļumošana pati par sevi, kā tā ir ieteikta, un to komisija neapšauba, neviens to neapšauba. Es domāju, ka šeit ir uh, jāatbild uz nākotnes izaicinājumiem. Ir jāpamato un jāpieņem šie izlīdzinošie maksājumi. Tas viss ir jānodrošina, manuprāt, uh, 7% ekoloģiskie prioritārās teritorijas ir absolūtais mērķis, eh, lauksēm ir, ir eh, pretrunā ar šeit par eh, atmatā atstājamām teritorijām pēc jaunajām aprēķina metodēm, kas ir šīs teritorijas, kas pat labam ir atmatā un kuras vēlāk tiks izmantotas lauksaimniecības. Es domāju, ka tas pašais pēdējais ceļš ir nepare, nepareizais ceļš. Manuprāt, šeit uh, to nevar pamatot, un tas ir pretrunā ar uh, KLP mērķiem. Es domāju, tā ir pieredze, ko daudzi arī no maniem kolēģiem iepriekšējās nedēļās un mēnešos ir uh, izdarījuši. Es domāju, tā bija ļoti emocionāla diskusija izraisījušies arī lauksaimnieku vidū, un daļai to nemaz nevar saprast, kā tik augstu procentu likme no augsnes nemaz viņi nevarēs apstrādāt vairāk. Ir tīpaši, ja mēs atceramies to, ka iepriekšējos gados ir izdarīts viss, eh, katru kvadrātcentimetru no lauksniecības eh, teritorijiem, lai to visu pārstrādātu eh, digitālos datos un viss tika apsakots, un vairāk tur nemaz nevar izdarīt. Un es domāju, ka tur vienkārši ir jāšopo galvu, un vairāk tur nevar izdarīt. Un es domāju, ka mūsu KLP uh, akceptēšana ir jāpaukstina, nevis jāpazina. Es domāju, ka ja mēs patiešām tā darīsim, ja mēs nākotnē uh, Mums noteikti būs jādiskutē, kādēļ zemnieks saņem naudu par to, ka viņa atstāja teritorijas atmatā, un daļai tas arī vispār aizaug. Šīs diskusijas mums atkal turpināsies, un es nezinu, cik lielā mērā mēs šeit mums vajadzētu ņemt vērā tas sabiedrības debats, kas notiek, un jāvadās no tām. Kolēģi Hoislingam es piekrītu vienā punktā, proti, ka šis budžets Eh, šeit būs eh, ziņojums par obaltumu eh, produktu nodrošinājumu. Šeit atkal ir jārunā par atmatā atstātajām teritorijām. Uh, ko mēs mums bija arī balsojums par pirms pāris mēnešiem bija, un mēs runājam par to, ka Eiropai patiešām vajadzētu pārdomāt pašai, kā mēs eh, šo obautu un vielu trūkumu Eiropā varētu novērst. Es domāju, ka nekas nav pret kritēriju katalogu, ko varētu izstrādāt, un tādu vajadzētu izstrādāt, lai patiešām šīs atšķirības atsevišķās dalību valstīs ņemtu vērā. Es nezinu, cik lielā mērā iepriekšējās dienās ir bijuši raksti avīzēs, presē, nezinu, cik jūs to esat lasējuši, arī tur bieži revīzijas palātas uh, fakti, uh, tur ir ļoti liela kritika izteikta pret komisijas priekšlikumu. Es domāju, ka KLP mērķi ar pašreizējiem priekšlikumiem netiek uh, izpildīti. Un tiek arī mm, runāts par to, uzsvērts tas, ka šie priekšlikumi nozīmē, ka būs lielāka birokrātija. Es domāju, ka tie, kas jau ilgāk nodarbojas ar lauksamcības politiku, ka tas viss, kas tagad ir izstrādāts kā dokumenti, ir uz mūsu gādu, tas nozīmē, ka tas nozīmē vairāk kontroli, lielāku birokrātiju. Es uzskatu, ka tā ir liela problēma, ja komisārs zaļās nedēļas ietveros runā par to, ka dalība valstīm, dalība valstu birokrātija pašas radot. Un uh, darbu, šo lieko darbu sev pašas it kā radot. Tomēr ir jābūt tiešām reāliem un jābūt tik godīgiem un jāpasaka, kādas valstis ir tās, kurām vismazākais kļūdu skaits. Tās, protams, ir tās, kurās visstingrākie pasākumi, visstingrākās normas. Un es domāju, ka šeit uh, mēs paši sev nodarām ļaunumu, ja, ja mēs nepasakām, ko mēs patiešām vēlamies, vai mēs vēlamies patiešām tādu stabilu sistēmu, kā līdz pašam galam tieks uh, nokontrolēts, bet pēc tam mēs tā kā bumbu uz dalību valstu eh, pusi. Es domāju, tas viss nedarbojas nemaz tik vienkārši. Es pilnībā atbalstu referendu, ka viņš saka, ka abas, abi pīlāri KLP ir jāplūko kopumā un nevis atsevišķi. Ir īpaši lauku attīstība daudzās valstīs ir būtisks elements KLP ietvaros. Es ceru patiešām uz to, ka būs drīz vien atbilde uz jautājumu, kā rīkoties tad, ja dalībvalstis jau iepriekšējos gados ir īstenojušas ļoti veiksmīgas uh, lauksaimniecības un vīdes programmas, kas ir patiešām arī pieņēmtas. Uh, galveno lauksaimnieku un uzņēmumu pases, bet tagad eh, zaļumošanas pasākumu pirmajā pīlārā šos pasākums ierobežotu. Tur būtu arī mazāki izliezinājumi maksājumi, kā atrast uh, risinājumu. Es domāju, tā būtu slikta zīme, ko varētu mēs dot mūsu lauksaimniekiem, ja mēs jau esošas veiksmīgas programmas reformas tie, kas, protams, ir nepieciešami, ja mēs šos veiksmīgos pasākumus samazinātu, ierobežotu. Es domāju, ka mēs visi tiekam aicināti ātri atrast alternatīvas piedāvājumus, arī vides programmas dalību valstīs atstāt, ja tās dod labus panākumus. Piekrīt arī iepriekšējiem runājumiem, kas teica, ka stimulus sistēma ir kaut kas ļoti svarīgs. Ir ja tīpaši man valstī, no kuras es nāku, parāda, ka 90% pieņēma un brīvprātīgi piedalās šajās uh, lauksaimniecības un vidas programmās. Tātad šī stimula sistēma uz to patiešām var paļauties un to vajag veicināt. Un to visā teritorijā var ļoti labi izmantot un panākt labus sasniegumus. Tiek daudz runās par to, ka mums ir eh, jārada, jāpanāk situācija, ka nodokļu maksātāji un patērētāji pieņemtu šo sistēmu. Es domāju, ka būtu ļoti pareizi. Uh, ka mēs uh, radītu šādu pieņemšanu vai uzticību lauksaimnieku vidū, jo viņi strādā ļoti smagi un nodrošina Eiropu lauksaimniecības produktiem. Es domāju, ka neviens cits politikas joma nav tik ļoti atkarīga no politiskā ietvara, kā tas ir lauksaimniecībā. Es domāju, ka šī komiteja rīkotos eh, pareizi, ja mēs uh, tiem cilvēkiem, par kuriem esam atbildīgi, patiešām ņemt vērā to vajadzīs. Paldies! Grazie, onorevole Kostinger. Paldies, um, Kostingeres kundzi. Uh, Rūbika kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es pievienojums ļoti daudzam, kas tika teikts no mana kolēģa puses, eh, bet mana, manu vēlētāju Latvijas lauksaimniecības darbinieku sāpe ir tiešie maksājumi Tad, kad Latvija stājās Eiropas Savienībā 2004. gadā, tas bija sabrukums lauksaimniecībā. Lauksaimnieciskā ražošana sastādīja tikai 40% no tā, kas bija padomi laikā. Un šie dati tika ņemti par pamatu, lai aprēķinātu tiešos maksājumus balstoties uz vēsturiskiem kritērijiem. Un tie dati ir tādi, kādi nu viņi ir. Šodien Latvija saņem 35% no Eiropas Savienības vidējiem maksājumiem. Pāris gadus atpakaļ, kad tika publicēta KLP 20 programma, Latvijas zemnieki viegli uzelpoja, jo ticēja tam, ka notiks atteikšanās no vēsturiskiem kritērijiem un tiks ievesti citi jauni kritēriji. Par to mēs esam šos divus gadus šeit parlamentā, komitejā un dažāda mēroga sanāksmēs runājuši gari un plaši. Kamēr iet runa par idejām, kas jāizsaka vienkārši diskusijā vārdos, tikmēr viss ir labi. Bet tad, kad nonākam pie skaitļiem, viss paliek pie vecam. Es nevaru saviem lauksaimniekiem izskaidrot, kā tad tā 2020. gadā būs valstis, kā Latvija, kas saņems tikai 52% no Eiropas vidējiem maksājumiem, tiešiem maksājumiem, un būs valstis, kas saņems 300%. Zemnieki ir izmisumā, viņi griežas gan pie valdības, gan pie prezidenta, gan pie manis kā deputāta un prasa, lai mēs kaut ko darītu. Viņi mums netic. Izrādās, vismaz viņi tā ir dabūjuši tādu informāciju, ka ir kaut kādas lobētājas organizācijas vai vienkārši cilvēka lobētāji, kuriem samaksājot Eiropas parlamentā un komisijā var panākt savādāku pieeju. Un tas ir nonācis tik tālu, kad Latvijā tiek diskutēts jautājums par speciālu nodokļu ieviešanu lauksaimniekiem, kas maksātu tiem lobētājiem. Nu, tad man rodas jautājums, priekš kā mēs te visi esam ievēlēti. Ja tā ir taisnība, ja nē, tad kādam no Eiropas komisijas vai mums no parlamenta es to daru, bet mans vārds ir par mazu. Ir skaidri un gaiši jāpasaka, ka nekāda lobēšana te nevar notikt. Un nav tāda cilvēka, izņemot komisārus un komisijas, kas strādā, un komitejas, kas varētu visu šo procesu ietekmēt Mēs nonāksim ļoti sliktos apstākļos, ja mēs neņemsim vērā to, ko prasa tie, kas tie lauksemnieciskie ražotāji ir. Un, manuprāt, ir nu, nepareizi at, atrunāties ar to, ka, un nav pamata tam, ar to, ka nav naudas, nav naudas, nav naudas. Protams, ja mēs meklēsim tikai tādā ceļa, ka vieniem atņemt, otriem iedot, mēs neko nepanāksim. Uh, Es domāju, ka šī jautājuma risināšanai vajadzētu apskatīties uz visiem lauksaimniecība izmantojumiem līdzekļiem un panākt to, ko mēs esam daudzreiz iesnieguši. Neviens ar argumentiem to nav izkritizējis, bet neviens arī to neatbalsta un nepieņem. Nepieņem tādu, un mūsu priekšlikums bija, kad maksājumu atšķirībai jābūt. Ne visi vienādi strādā, ne visiem vienādi apstākļi, bet tiem ir jābūt 80% minimālais un 120% maksimālais. Protams, ka ne visiem tas patiks, bet uzklausiet tos mazos, kuriem tas daudz nepatīk. Tas attiecas uz Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un daļai arī uz Polijas lauksaimniekiem. Tādēļ man rodas personīgi tāds iespējas, ka visa tā vara lauksaimniecība šeit arī ir lielo ekonomiku un lielo valstu rokās, lielo parlamentu grupu rokās, kas visu kārto sev par labu. Nu, cik ilgi var runāt? Divus gadus es runāju visā sanāksmēs, kur tik var. Es domāju, ka vienam otram es esmu jau apnicis. Bet tas viss nu, notiek tā, kā līdz šim ir noticis. Es ļoti lūdzu ņemt visu to vērā un uzklausīt arī to mazo valstu un mazo lauksaimnieku prasības un vēlmes. Mēs būsim stipri tikai tad, tas, ko pateica pēdējā sesija Barozo kungs Mēs būsim stipri tikai tad, ja spēsim atteikties viens otru no savām nacionālām interesēm un domāt par mūsu kopīgām interesēm. Tad Eiropas Savienība būs stipra un mūsu lauksaimnieki būs apmierināti. Paldies! Bene, grazie. Paldies. Rubikungs. Vēstlikungs, bet tam vicepriekšēdētājs. Paldies, sirsnīgi apsveicu par to, ka jūs atkal ievēlēja par priekšsēdētāju. Paldies arī par ielūkumu uz šovakar uz vakariņām. Mēs varēsim svinēt šo notikumu ar uh, īsti itāliskiem produktiem, un tad visa komiteja priecāsies par to, ka varēs to visu baudīt. Tas tikai tā kāds neliels komentārs. Paldies referentam par viņas sniegto ievadu. Viņš ir pelnījis. Paldies par to. Viņš arī norādīja uz aspektu. Proti, ir fakts, ka ir ļoti daudz eh, iebiežu, ļoti daudz kritikas, bet maz priekšlikumu. Es domāju, ka no kritikas, izskanējušās kritikas un no komentāriem, kas izskanēja diskusijā, izriet mūsu uzdevums, proti, attīstīt konkrēts priekšlikumus, kas sniegs mums uh, iespēju pilnībā īstenot mūsu lomu, ko mums ir devis Lisabonas līgums. Kolēģis Kapulas Santos, viņš par tiešajiem maksājumiem eh, ir uzsvēris, ka, protams, tie, kas kaut ko zaudēs, mm, ļoti grūti to var pieņēmt, un, protams, ka viņi protestē. Bet, um, ja tas attiec uz dažām tirdzēm vairāk nekā uz citām, eh, tad varbūt, eh, ka no šiem protestiem uh, radīsies pat uh, zemnieku sacēlšanās, ka viņi protestēs tiešām pret to tieši maksājumi, kas nepārsniedz 320 eiro Un jārunā eh, arī šeit par zaļumošanu un par papildus pasākumiem jaunajiem zemniekiem. Tas viss ir jāskat kopumā. Ir reģioni, kā piemēram reģions, no kura es nāku, kas galvenokārt dzīvo no olīvēm un tomātiem. Mums ir maksājumi tūkstots un divi tūkstoši eiro šīm jomām attiecīgi. Lietas jāskata reāli un visaptveroši, tur, kur ir aktivitātes, kas ir jau simtiem gadu uh, kādā reģionā bijušas, tad eh, varbūt kā mm, tad vairs nav iespēja, nebūs vairs iespēja to turpināt. Un, eh, Tā nav problēma, kas ir saistīta ar atsevišķiem lauksaimniecības uzņēmumiem, bet ir arī, piemēram, ar augsnes noplicināšanu, jo dažos reģionos eh, viss ir organizēts tā, ka veselis nodarbinātības ķēdes ir radušās veseli cikli, veseli tīkli. Piemēram, attiecībā uz olīviem ir pārstrādāšanas uzņēmumi, arī attiecībā uz tomātiem ir tāpat. Ja tas būs eh, viss tik eh, ļoti samazināts, tiek izdarīt liels kārtējums arī citiem, ir jāpamato nevis no tā aspekta, ka kāds saņem mazāk, un tad viņš, protams, sūdzas, tas ir skaidrs, bet ir jāsasniedz kompromisi kaut. Arī jāsaka, protams, ka lauksamniekiem ir jāpaliek spējīgiem turpināt darboties, ir nepieciešams investīcijas, ir nepieciešama elastīga pieeja, ir objektīvi kritērija nepieciešami tiešajiem maksājumiem, piemēram, darb, ieguldītais darba spēks. Uh, piemēram, eh, realizējumā bruto vērtība un citi kritēriji. Nedrīkst notikt nekas, kas izdarītu kaitējumu veseliem reģioniem. Definīcija par aktīvo lauksēmnieku. Un arī citi punkti, uz kuriem ir koncentrējies referents. Protams, ka ir skaidrs, ka nevar ņemt par pamatu tikai to, ka atbalstu saņem tikai lielie uzņēmumi Daži kolēģi jau par to runāja. Par aktīvā lauksaimnieka definīciju mums ir nepieciešami skaidrāk un objektīvāk kritērija, nekā komisija to šodien iesaka. Ir jāraugās, kāds apgrozījums ir uzņēmumiem, kādi produkti ir tie, ko viņi laiž tirgū. Tiem ir jābūt kritērijiem, kas jāņem vērā, definējot aktīvo lauksaimnieku. Nedrīkst būt runa tikai par uh, ieņēmumiem un salīdzinājumu starp atsevišķiem lauksaimniekiem. Uh, Mums ir jāņem par pamatu lauksaimnieku, kas kaut ko ražo un kas kaut ko laiž tirgū. KLP mērķis ir, lai Eiropas Savienība varētu pati sev apgādāt ar lauksaimniecības produktiem. Tālāk par eh, teritoriju jauno sadalījumu. Šodien Itālijā mums ir tiešais atbalsts, un viena liela daļa no labuma saņēmumiem saņem mazāk nekā 1000 eiro ir ļoti daudz, kas saņem mazāk nekā 500 eiro. Nevar pat iedomāties arī vēl turpināt eh, dot vēl tiešo balstu tiem, kas ir uh, eh, lauksēmnieki, kas nodrošina tikai sevi vienu pašu vai tikai savu ģimeni. Mums ir jāatbalsta uzņēmumi, kuriem ir iespēja uh, strādāt inovatīvi, kas var pētīt, kas uh, var laist uh, tirgu jaunus produktus, kas var sniegt iegūdījumu. Ja lai sasniegtu mērķi nodrošināt pārtikas eh, piegādi drošību. Ir jābūt arī atbalstam jaunajiem lauksaimniekiem 20 tūkstoši eiro. Jauni lauksaimnieki, kas eh, ir gatavi turpināt strādāt vecāku uzņēmumos, un kuriem ir jādzēš vecāku parādi 20 tūkstošiem, bet uh, ja viņiem nav radīti pozitīvi nosacījumi, tas arī to nav vērts darīt. Lauksaimniekiem ir jāgarantē, ka viņi varēs strādāt moderni, ka viņi būs spējīgi iekodīt investīcijas, veikt pētījumus. Tur es beigšu runāt priekšēdētāja eh, kungs un gribu izteikt vēl arī kaut ko par zaļumošanu. Esmu pret to, ka mē, mēs vēl sarežģītāku padarītu lauksaimnieku dzīvi, uzliekot vēl birokrātiskākas normas un izdomās dažādas lietas, ko lauksaimnieki šodien nemaz nevar atļauties. Nedrīkstēt šeit uzliek pārāk lielu birokrātisko slogu. Lauksnesis politika nedrīkst tikt noslogota ar vēl lielāku birokrātiju. Lietas drīzāk ir jāvienkāršo. Piemēram, ja kādam ir ganību platības, Un ja 7% no šiem lauksaimniecības teritorijām ir eh, paredzētas ekoloģiskiem saimniekošanas pasākumiem, tad bioloģiskai, ekoloģiskai lauksaimniecībai, un ja tu neizmanto mākslīgo mēslojumu un tam līdzīgi, tad ir vesela virkne nosacījumi, jauni birokrātiski nosacījumi. Nu, tā vajadzētu izvairīties. Mums vajadzētu noteikt skaidrs mērķus un vienkārši metās, ko šīs eh, mērķus sasniegt. Paldies. Baveikungs. Eh, Priekšsādātā kungs. Kolēģi. Es arī esmu apmierināts, ka nu, tagad mums ir uh, veiksmīgi uh, notikušas šīs um, vēlēšanas um, prezidijā, bet tā kā tiešām mēs jau ilgu laiku pie KLP esam strādājuši divus gadus, un es vēlos pateikties visiem, kas uh, mums uh, palīdzēja, kas mūs uh, sargāja no lobbystiem, kas draudēja, proti agroķīmija un bio lauksamniecība un eh, citi mm, sektori, kas mēģināja tātad mūsu neatkarību mm, apdraudēt, mēs viņam neļāvām to izdarīt, un par to esam, esmu lepns. Es vēlos pateikties mm, referentam Kapula Santos eh, kungam. Viņš ir labi pastrādājis, dažas ļoti labas lietas parādās komentāros, nevis tekstām. Es eh, vēlos izcelt dažus elementus. Mēs jau esam šeit iedziļinājušies eh, filozofijā. Es par filozofiju vairāk nerunāšu, bet eh, runājot par valstu finansēšanu, par šo nolīdzvarošanu. Šeit ir problēma ar skaitļiem, manuprāt. Ir priekšlikums 90%, mm, par 90% Mm, bet ja, piemēram, mums ir 75% līmenis kādai valstī, 75% piešķērums valstī, tad, lai izlīdzinātu šīs valsts uh, situāciju, būs nepieciešams gadiem ilgi. Tātad šajā gadījumā mēs līdz 2048. Uh, gadam varam lietas līdzsvarot un tā tas mm, nedarbojas. Ar to mums noteikti ir problēma. Es vēlos, lai jūs mm, pievērstu uzmanību šiem 90% un šim jautājumam. Otrakārt par aktīviem lauksamniekiem. Es piekrītu filozofijai. Protams, aktīvus cilvēkus eh, jāapbalvo, bet eh, ja aplaukosim skaitļus, ja mums ir eh, Tātad eh, tiešiem maksājumiem ir jāpierāda, ka 50% no ienākumiem ir no lauksaimniecības aktivitātes. Runāsim, teiksim, par um, Lielbritānijas karalieni. Viņa saņem 300 tūkstoši eiro mm, palīdzību. Un tā tad tas nozīmē, ja viņas gada ienākumi ir um, 600 tūkstoši, tad um, pārsniedz 600 tūkstošus viņa nedrīkst um, saņemt vairs uh, šos tiešos maksājumus, bet ja viņas ienākums ir pāri pa 5 miljoniem gadā, tad nav nekādas problēmas, viņa arī turpmāk var saņemt uh, tiešos maksājumus. Nu, lūk, kur ir šī problēma. Es domāju, ka lieliem koncerniem, lieliem uh, uzņēmumiem. Viņiem vienkārši nav tiesību vairs saņemt tiešos maksājumus. Ir bijuši tādi piemēri ar graudaugu eh, lielu koncerniem. Kargi ir viens piemērs, par ko es domāju. Tā tas nedrīkst turpināties. Es ilgi vairs nerunāšu. Pēdējais eh, punkts vides eh, aspekts, vidē draudzīga līdzekļu izmantošana. Eh, mēs eh, runājam par 7% no ārzemes, kas jāveltī vides uzlabošanai, bet nekur nav rakstīts, ka šī zeme obligāti jāatstā atmatām. Mums jānošķir eh, zem, zeme, kur kaut kas tiek. Eh, mums nav jānošķir zeme, kur kaut kas tiek audzēts, un zeme, eh, kas uzlabo vides situāciju. Visai āremzemē ir jāuzlabo vides situācija. Citādi mums radīsies pirmkārt birokrātiskas problēmas, pārvaldīšanas problēmas, arī kart, kartēšanas, kartografēšanas problēmas. Mums um, jādomā arī par tādiem reģioniem, kas ir ļoti mitri, kur ir mitrai un kur lauksaimniecība ir ļoti apgrūtināta. Tad praktiski līdz 2014. gadam mums um, ir iespēja vēl kaut, kaut ko pamanīt, un 2014. gadā tad mums parādīsies uh, normas. Bet līdz ar to mēs līdz 2014. gadam daudz ko varam vēl izmainīt. Tas varētu būt uh, bīstami. Tas var, izmainīt, tas var radikāli izmainīt um, uh, ainavas. Uh, um, valstīs. Un līdz ar to nevajadzētu noteikt tagad uh, vienu gadu kā uh, robežu vai pat divus, trīs gadus, jo tam var būt nevēlami efekti. Uh, ja mēs runājam tagad par šiem 70% plus 5% augsākam, tas eh, ir bīstami noformulēts. Mēs te nerunājam par augu izcelsmes proteīnu un augstsaku kā tādu, kur principā ir mūsu intereses. Mm, KLP mēs taču vēlamies eh, panākt videi draudzīgu lauksamniecību. Un eh, mēs Strasbūrā esam runājuši par augstsaku un par augiem un uh, kā to vislabāk noformulēt. Tātad 70% uh, uh, tā ir monopole, ja kaut kas, ja viens augs, vienam augam tiek doti 70%, te nevar runāt par daudzveidību. Pie tā pagaidām arī palikšu. Paldies, Bavē kungam! Un tagad dod vārdu Garsīs kundzei. Lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Kaut arī mēs varbūt nepiekrītam visiem šeit izskanējušajiem komentāriem, fakts ir tāds, ka no KLP, KLP mēs pamazām atteiksimies no tā saucamā vēsturiskā dalījuma faktora. Es uzskatu, ka vajadzētu atcerēties varbūt vienu aspektu. Tas var novest pie traumatiskiem traumatiskām situācijām. Kā jau Kapula Santos teica, mums ir jāvienojas par tādu vai citādu schēmu, lai mēs atteiktos no soda savā veidā tiem, kuri pie tā nav vainīgi. Kā piemēram ar rīsaudzētājiem un olīveļas audzētājiem, kuri šobrīd ir nonākuši grūtībās citu apsvērumu dēļ, ne KLP, KLP dēļ. Es uzskatu, ka ir pēc iespējas jāmēģina panākt godīgumu principu īstenošanu. Līdz ar to, ja mēs e, samazinām subsīdijas, pilnīgi noteikti lauksaimnieks cietīs. Protams, uz to visi iet, subsīdiju samazināšanu, un mums tomēr šis samazinājums ir jāveic ļoti pakāpeniski. Nākamais e, šeit neparādījās, bet parasti diskusijās tiek runāts par tā saucamajiem uzkrāku, uzkrājumiem. E, šobrīd arī e, lopaudzētāji ir, lopkopi ir nonākuši ārkārtīgi grūtā situācijā, jo viss it kā reducējās tikai uz platību maksājumiem. Manā valstī tiek izveidots eh, tā saucamais īpašais atbalsts eh, teļus barojošām govīm. Un tomēr lauksaimniecības sektoru vajadzētu atbalstīt, mums tikai ir jāvienojas par to, kā. Un man ir vēl trešais jautājums. Vēlētos runāt par hektāriem, cik daudz hektāru tiek uzskatīts par adekvātu. Izskatās, ka daudziem šis jautājums nav svarīgs. Tātad jautājums par to, cik daudz hektārus dalību valsts uzskatīs par vajadzīgiem maksājumu piešķiršanai. Mums par to vienkārši ir jāvienojās, taču jāatcerās arī tas, ka dažādās dalību valstīs situācija ir atšķirīga. Un eh, mums noteikti ir jāizvērtē šī situācija. Aktīvā lauksaimnieka definīcija. To noteikti vajadzētu saistīt ar ražošanas aktivitāti, un eh, to, cik lielā mērā un cik ilgi ir saņemts atbalsts. Es nezinu, kāda būs galējā definīcijas versija, un tomēr es vēlētos tajā iekļaut atsauci uz ražošanas aktivitātēm un uz to, ko es tikko teicu. Runājot par zaļināšanu, man kā spānietei šis jautājums ir īpaši tuvs, jo zaļināšanas jautājums jau pašos pamatos runā par to, ka uh, šis termins ir iegājies Ziemeļa Eiropā, un tomēr citās lauksaimniecības jomās mēs par to nevaram runāt. E, piemēram, Dienvidē Eiropā situācija stipri atšķirās no Ziemeļa Eiropas, un ir svarīgi, lai tiktu ņemt vērā dažādie aspekti. Piemēram, kaut vai tikai tas, ka Dienvidē Eiropā augu kultūru audzēto ir daudz vairāk nekā Ziemeļa Eiropā. Un visbeidzot par finansējumu. Daudz tiek runāts, ka, teiksim, vienam lauksaimniecības projektam finansējums tiek piešķirts no dažādiem finansējuma avotiem, kaut vai pieņemsim diviem vai pat vairākiem. Tātad viena veida atbalsts tiek eh, sniegts geogrāfiski specifiskiem specifiskām teritorijām, un otra veida maksājumu var saņemt no otrā pilāra. Nākamais par kvotām. Es uzskatu, ka mūsu komitejai būtu jāsaka nē kvotu svītrošanai. 2004. gadā jau mēs par to runājām, un šie noteikumi tika nedaudz pamainīti no 2004. līdz 2007. gadam. Piemēram, šajos trims, trijos gados uh, no Spānijas lauksaimniecības pazuda vairākas kultūras, jo tās vairs nebija interesanti audzēt. Tas pats attiecās arī uz Portugāli. Jebkurā gadījumā šobrīd gan Spānijā, gan Portugālē daudzi vienkārši mēģina tikai izdzīvot. Es uzskatu, ka vajadzētu izveidot ekspertu grupu, kas pamatīgi izvērtētu to, kādas tiesības šobrīd ir lauksaimniekiem un kāds ir atbalsts. Paldies! Paldies! Un tagad Terabēlas kungs lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētā kungs. Daudz jau izskanēja, bet man šķiet, mēs redzam, ka šeit šajā politiskajā formā mums ir interesantas atšķirīgas idejas, kas krustojas mm, nu, savā starpā. Džordžam Lajonam, piemēram, bija tādas interesantas idejas par šo mm, ziņojumu. Mums pēc trilogiem, pēc diskusijām, pēc diskusijas ar Džeims mm, Nikolsonu ir tiešām interesanta aina izveidojusies. Mēs ar uh, visu politisko grupu pārstāvjiem. Esmu runājuši arī ar Fontāna kungu. Un um, acīm redzot, um, pozīcijas ir ļoti atšķirīgas, bet uh, mērķis mums ir viens, bet uh, pretinieks ir padome šeit. Un kāpēc es saku pretinieks, ienaidnieks, jo padome ir ļoti sadalīta. Tur uh, daudz vairāk izpaužas nacionālas intereses, un viņiem nav pozīcijas. Es jau runāju ar um, referentiem un ar ānu referentiem trilogā. Uh, padomi iespējams var ierasties bez mandāta, jo tur ir bloķējoša minoritāte padomē, kas var izveidoties, un tad vispār būs grūti kaut ko panākt, uh, lai reformētu KLP. Un tad mums parlamentam jānāk priekšā ar mūsu nostāju. Tas nebūtu slikti. Ja mēs turpmāk pieturēsimies pie vienotā maksājuma par hektāru, mēs uh, uh, pagriezīsim muguru uh, pret KLP pamatmērķiem. Tas nozīmēs, ka neatkarīgi no tā, vai jūs kaut ko darāt vai nedarāt, jūs saņemat fiksēto summu par hektāru. Un te mums vajadzētu novērsties no vēsturiskiem kritērijiem, mums vajadzētu pievērsties uh, tādai palīdzībai lauksaimniekiem, kas ļauj izpildīt mērķus. Ja izdarīsim tā, kā tiek noteikts vienots, um, vienota summa par hektāru visiem, mm, tad. Um, mēs neņemam vērā, ko lauksamnieki dara ar savu zemi. Protams, šeit ļoti svarīgs kritērijs ir pārtikas saražošana. Tas ir saistīts arī ar energo resursiem un ar biodagvielu. Nākotnē šis jautājums kļūs vēl svarīgāks. Tāpēc mums ir jāsaglabā saistī, šī sasaiste. Es atceros, tika piedāvāt 5%. Pagaidām manā reģionā, Valonijā, mēs esam pie 20% aptuveni. Un um, tagad nosakot tādus mehāniskos skaitļus, mēs aizmirstam par daudzu Eiropas reģionu situāciju, kur jāuztur lauksaimnieciskās aktivitātes, jo to pieprasa mūsu valsts specifika. Treškārt, runājot par to pašu pārtikas saražošanu, mums ir nepieciešama ražošana, kas um, ir izdevīga visām pusēm. Un te var runāt par zaļumošanu, Tā arī par um, publiskām precēm, tā sauktām. Te tiek piedāvāti 7%. Uh, Austrijā ir šeit tāds paraugs visiem pārējiem, runājot par bio produkciju. Austrija ir uh, pirmajā vietā Eiropā. Es nezinu, uh, kā šeit vislabāk noformulēt mērķus. Iespējams, nevajadzētu salīdzināt uh, atsevišķas lauksaimniecības, bet gan reģionus. Ja mēs visu dalīsim pēc izmēra, tas uh, ir diezgan birokrātiski. Es esmu vispār pret birokrātiskumu, bet dažreiz administratīvais aparāts tomēr ir noderīgs, lai regulētu lietas. Tad uh, aktīvi lauksamnieki šis jēdziens ir jādefinē no jauna. Te ir daudz lauksamnieku pagadām, kas uh, vispār tuvu nestāv lauksamniecībai, bet uh, kurus mēs tomēr uzskatām par lauksamniekiem un kas saņem maksājumus. Tagad mēs mēģinām uh, situāciju labot, uh, panākt vairāk taisnīguma. Uh, pārdalīt līdzekļus, izlīdzināt uh, situāciju. Es uh, dzirdēju, ko teica Rubika kungs, un um, tiešām uh, Latvijā, Latvijā lauksamnieki saņem mazāk nekā Maltā. Bet vai risinājums būtu noteikti tagad vienādu uh, daudzumu visiem par hektāru. Drīzāk nē, risinājums būtu izlīdzināt situāciju atkarībā no vajadzībām. Un um, šeit komisija ir labāk jāregulē tirgi, jo šī brīža priekšlikumā eh, nav pietiekama akcenta uz uh, vienoto tirgus organizāciju. Varbūt Dantēna kungs uh, mums uh, pēc tam izskaidros, uh, kāds ir viņa plāns šeit. Es redzu, ka kolēģis Bovē smaida, es nesaprotu, kāpēc īsti, bet no nu, katrā gadījumā um, mums vajadzētu izveidot modeli bez uh, valsts spiediena, bet tomēr ar kontrolas mehānismu. Un šeit es būtu par birokrātiskumu un par administrāciju, par pārvaldīšanu, jo šeit tā ir noderīga. Protams, šeit var piesaistīt arī uh, maksājums un palīdzību, bet uh, galvenais ir uh, izveidot um, taisnīgu sistēmu līdzekļu sadalīšanai. Bet man prieks, ka komisija ir mēģinājusi atspoguļot uh, visus uh, mūsu uzstādītos jautājumus. Te viņiem neko nevar pārmest. Viņi mēģināja mums atbildēt, lai mums būtu uh, reforma, kas eh, tiešām vēlas eh, aizsargāt eh, lauksamniekus, aizsargāt vidi, labāk pārvaldīt resursus. Mm, protams, mm, to ir grūti panākt, jo padomē šeit ir pavisam cita loģika. Padomēji ir lielas domstarpības, jo tur dominē nacionālās intereses. Uh, Un uh, mums tagad jādara viss, lai KLP politika tiktu definēta no jauna. Paldies! Thank you! Dotas kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, un arī es vēlētos jūs apsveikt ar atkārtot ievēlēšanu mūsu komitejas priekšsēdētāja amatā. Vispirmām kārtām arī es vēlētos pateikties referentu kungam par ievadvārdos teikto. Šeit jau parādījās viedokļu dažādībā tas, cik ļoti šis process būs sarežģīts un delegāts daudziem, un galvenokārt visa runa grozās ap tiešajiem maksājumiem, jo tas ir visdelegātākais jautājums. Protams, ka pēdējos gados debatas patiesībā ir grozījušās ap šiem maksājumiem, bet, piemēram, par Lajona kunga ziņojumu runājot, mēs vairāk runājam par godīgu naudas sadalīšanu. Pie tam godīga naudas sadalīšana nenozīmē vienāda naudas sadalīšana. Mums ir jārunā par to, cik dārga ir zeme, kurā vietā zeme atrodas, kura tiek apstrādāta, un arī par to, cik dārgs ir darba spēks. Es vēlētos runāt manu vēlētāju, Ziemeļīrijas vēlētāju vārdā, un tas patiesībā tiešām nedaudz eh, sasaucās arī ar Skotijas un Vels kolēģi teikto, kurus es satiku lenču laikā. Arī viņiem problēmas ir līdzīgas kā mums. Ziemeļīrijā jau tradicionāli ir tā saucamā hibrīdā maksājuma sistēma, un ir arī vesela virkni vēstu, vēsturisko maksājumu, tā saucamais vienas maksājums vienam lauksaimniekam, jeb vienai lauksaimniecības saimniecībai. Uh, Un runājot ar maniem vēlētājiem, lauksaimniekiem, tad viņu galvenā bāža ir šī ātrā pārēja no vienas sistēmas uz otro, uz tā saucamo e, konkrēto maksājumu. Ja, piemēram, 40% tiek maksāti vienā gadā, proti, ja vienā gadā maksājumi tiek samazināti par 40%, tad ir pilnīgi skaidrs, ka e, visa viņu dzīve vienkārši sabruks. Daudz no mazajiem lauksaimniekiem balstās uz šiem maksājumiem, tāpēc es vēlētos eh, iestāties par to, lai pat 19. gadā paredzētais laika termiņš nebeigtos 19. gadā, bet gan tiktu pagarināts. Es jau sākumā teicu, ka jā, eksistē atšķirības starp dalību valstīm, bet mums vajadzētu uz tām paraudzīties arī no tāda viedokļa, lai tas nebūtu visas dzīves katastrofa veselē virknē lauksaimnieku, un tas attiecās arī uz manu vēlēšanu iecirkni Ziemeļīrijā. Mēs, Ziemeļīrieši, piedāvājam ārkārtīgi specifisku sistēmu, kurā runa iet par atmatu un dažādu citu sistēmu apkopojumu. Un līdz ar to aktīva lauksaimniecība ir tā saucamajā īsā atmatas turēšanas periodā, un tas attiecās arī uz uz tiešajiem maksājumiem. Un līdz ar to, ja maksājums tiek maksāts tikai zemes īpašniekam, vai tas tiek maksāts zemes apsaimniekotājam? Un varbūt ir parādījies arī viedoklis, ka komisijai vajadzētu konkrēti paskaidrot, kurš tad saņem šos maksājumus. Mums Ziemeļīrijā ir nedaudz citas problēmas, un daudz no scenārijiem, kur tika izskatīti šajos priekšlikumos, sastapsies ar grūtībām, un tas ir saistīts arī ar to, ka ir atšķirības starp dalību valstīm. Atkal mēs atgriežamies pie definīcijas, ko nozīmē aktīvs lauksaimnieks. Kā tiks izmērīta un konstatēta aktivitāte, un atkal mēs runājam par laika grafikiem. Visi šie jautājumi ir ļoti daudzšķautnaini, un eh, Ziemeļīrijā tas ir saistīts vēl jau vairāk arī ar zemes līzinga problēmu. Jāsaka, ka Ziemeļīrijā mums problēma jau tāpat pietiek. Piemēram, 90% lauksaimniecības zemes ir ganības, tāpēc mēs tīri tehniski Ziemeļīrijā varētu daudz labumu gūt no dažiem zaļināšanas pasākumiem. Un tomēr ir arī tādi lauksaimnieki šajā mūsu mazajā aramzemes sektē, sektorā, uz kuriem jau attiektos pavisam citi noteikumi, kuri ir daudz striktāki un pilnīgi nevajadzīgi daudz no šiem lauksaimniekiem būs spiest atteikties no zemes aktīvas aparšanas. 7% 7% zemes atstāšana atmatā, arī tas daudziem Ziemeļīrijas lauksaimniekiem izraisīs problēmas, un mēs uzskatām, ka šis zaļināšanas pasākums kāds ir tā mērķis, vai tad tomēr KLP galvenais uzdevums nav ražot pārtiku, vai tiešām KLP vajadzētu negatīvi ietekmēt Eiropas lauksaimniecības sektoru, uz kuru tas šobrīd, uz šo negatīvo uh, galu tas šobrīd virzās. Jebkurā gadījumā jautājumu ir daudz un sarežģītu. Īpaši šeit vajadzētu pieminēt zaļināšanu, bet e, mums būs e, birokrātija, un es uzskatu, ka tas tikai un vienīgi padarīs problēmas milzīgākas. Nākamais - pastāvīgu ganību ideja. Es pagājušajā piekdienā tikos uh, Ziemeļīrijā, tā saucamajos augstajos kalnos, kur daudzi lauksaimnieki uzskata, ka viņiem būs milzīgas problēmas ar to, ko tad nozīmē pastāvīgas ganības, pastāvīga pļava un ko nozīmē šī pastāvīgā pļava. Un vēl bez tam, vai virsājs ir ganības vai nē. Es uzskatu, ka tā ir vesela virkna aspektu, kas mums noteikti būtu jāizskata, un tas nav parādījies šajā priekšlikumā. Priekšlikumu vajadzētu padarīt pēc iespējas vienkāršāku. Ja mēs ņemam vērā reģionālās atšķirības un ja tās tiks iekļautas šajā priekšlikumā, tad šīs reģionālās atšķirības ļaus lauksaimniekiem strādāt pēc iespējas labāk. Paldies! Grazie, l'onorevole! Paldies! Tālāk vārds eh, kolēģim. Jāuru, innanzitutto, ka ir percorso, ka... Ledešam pēc tam desakungam. Paldies, kolēģis un kolēģi. Es pirmkārt gribētu teikt, ka es vēlētos, ka tas darbs, ko mēs veicam nākamajos mēnešos, būtu tikpat efektīvs, kā to esam darījuši līdz šim. Bet ņemot vērā prezidija atkal ievēlēšanas, par to nešaubos, ka tas tā būs. Vēlos norādīt uz vairākiem priekšlikuma aspektiem. lauksaimniekiem. Šeit izvirzās uh, eh, drusku tāds uh, specifisks problēma loks. Atsaukšos 21. pantu. Šajā pantā tas ir saistošs un nosaka 2011. gadu kā pamata gadu, lai aprēķinātu šos pamatmaksājumus. Lauksaimnieki, kuri 2012. un 2013. gadā iesniegs savus iesniegumus, tad viņiem būs attiecīgas prasības pamatojas 2011. gadā. Daudz kolēģi to pieminēja. Sākot no 2013. gada nosacījumi, manuprāt, būtu jāmaina. Vajadzētu ņemt vērā tās kategorijas, kas šodien nav iekļautas, piemēram, kategorijas – tajās ir jāņem tieši aktīvais lauksaimnieks. Aktīvais lauksaimnieks ir galvenais elements, kuram vajadzētu spēlēt lomu, lai uh, izmantotu, lai aprēķinātu šos uh, tiešos maksājumus. Tev kolēģis Desakungs, pēc tam Anju. Paldies priekšēdētājiem. Arī es vēlos sveikt uh, priekšsēdētāju par atkal ievēlēšanu un arī vicepriekšsēdētājs sirsnīgi sveicu. Priecājos jau par sadarbību nākotnē. Paldies arī Kapalas Santas kungam par šiem pirmajiem punktiem, kurus viņš pieminēja. Cienījamies kolēģi, bija drusku tāda kritika izteikta, jo tas vēl nav bijis pietiekami detalizēta. Kā jau citi, tad es arī kritizēšu, ka nav pietiekami. Eh, man tieši tāpat gāja. Tā, kad es sāku strādāt, bija ļoti daudz eh, kritika, un tā, kad es turpināju strādāt, man kā teica, nu, tik detalizēti jau atkal nevajag. Es esmu pārliecināts par to, ka šeit uh, atsevišķie kolēģi izteiks šos detalizētos priekšlikumus. Tie noteikties dažādos virzienos, bet mums eh, no šiem priekšlikumiem būs eh, jāizmeklē tie, kas būs vislabākie lauksamniecībā Eiropā. Un ko mēs nedrīkstētu arī aizmirst, būs jāizmeklē tie, kas būs praktizējami un finansējami. Šie abi punkti ir jāņem vērā priekšlikumos, te jau nav nekādu domāšanu vēlmi kategorijas vajadzīga bet realitāte. Tādēļ arī pirmajās diskusijās mēs bijām arī Berlīnē zaļās nedēļas ietvaros diskutējām, tur bija arī laukums politiskā dis diskusijas. Un beigu galā nedrīkst būt lauksaimniecības politika, kad uh, e, lauksaimnieks saņem 20% mazāk, 20% būtu vairāk birokrātijas. Šādu politiku parlaments nevar īstenot, par to atbildēt. Es domāju, ka komisijas priekšlikumā ir drusku tā satraucoši, ka tas tiešām novedīs pie lielākas birokrātijas. Tad mums kā parlamentam ir jāstrādā vienkāršošanas priekšlikumi, nezaudējot no acīm KLP kopīgo mērķi. Mēs parlamentā esam pieņēmuši lēmumu attiecībā uz manu ziņojumu 90% vairāk. Tas būs parlamenta ziņojums un nevis mans ziņojums. Tas ziņojums, par kur es strādāju, ka mēs komisiju lūgtu neietiek jaunus instrumentus, kas uh, izraisītu atkal jaunus kontrolas un sankciju mehānismus. Bet tas, kas tagad ir ieteicis, ir citā virzienā. Tur būs jādiskutē par to. Noteikti svarīgs punkts būs temats arī par izredzinošiem maksājumiem pirmajā pīlārā, atšķirības starp dalību valstīm un uh, ņemot vērā visas šīs atšķirības, viena lieta nedrīkstētu būt. Tad es piekrītu kolēģim Rubika kungam. Uh, Es, Latvijas eh, kolēģi, eh, kolēģi Sandra Kalniet man ielūdza uz Latviju. Es arī biju Latvijā un redzēju situāciju uz vietas. 2019. gadā nedrīkst būt atšķirības starp 52% un 150%. Tur ir jābūt izlīdzinājumam. Kaut arī tāpat kā iepriekš pamatoties uz pirktspēju būs šīs atšķirības, bet eh, jau Eiropas solidaritātes idejas vārdā mums vajadzētu panākt arī vēl papildus izlīdzinājumu. Šodien jau tik pieminēts tas, ka pirmo un otro pīlāru vajadzētu uzlūkot kopā. Un kopā par to vajadzētu diskutēt. Mums ir dalība valstis, vai tās, tā ir Portugāla vai Bulgārija, eh, kur ir eh, nauda, kas ir otrajā pīlārā, vai tā tiks izmantota. Tas ir cits jautājums, jo nevar tikt nodrošināts līdzfinansējums. Es domāju, vajadzētu pārsniegt komisijas priekšlikuma robežu, kas attiecas uz sadalījumu no otrā pīlāra uz pirmo pīlāru. Ja šīs valsts nevar izmantot naudu, tad vajadzētu reformu ietvaros sniegt iespēju finanšu politiskā izpratnē lielāku daļu uh, no otrā pīlāra paņemt pirmajā pīlārā, un tad jau iznāks izlīdzinājums. Es arī priecājos jau par to, ka jau iepriekšējā gadā zaļajā nedēļā, kā Vācijas lauksanas ministri paziņoja, ka Vācija ir gatava uh, Eiropas solidaritātes idejas vārdā atteikties no noteiktas daļas no izlīdzinošajiem maksājumiem. No noteiktas daļas Vācija ir gatava atteikties, ministri tam piekrita. Tātad arī no Vācijas, es ne no viena cita lauksaimniecības ministra, es ne no viena cita neesmu dzirdējis šādu paziņojumu. Tas viss lietu, protams, vienkāršotu. Kopā ar padomi mums būs jāatrod godīgi risinājumi, taisnīgi risinājumi. Temats aktīvais lauksaimnieks. Iepriekšējā gadā, kad strādāju pie savas ziņojuma, eh, strādāju ar eh, Franzu Fišleru, kas bija agrāk lauksaimnieks komisārs. Viņš teica apmēram tā, jo desmit gadus esam mēģinājuši šeit atrast uh, labu un saprātīgu risinājumu, bet problēma vienmēr bijusi tāda, ka, lai tā, to visu juridiski pamatotu lai Eiropas kopiena tiesa pēc tam neteiktu, jā, mījās parlaments, mījā padomu, jūs kaut ko nesat pieņēmuši, bet to nevar savienot ar Eiropas tiesībām. Tur būs problēmas, ka mums ir jāatrod tādi nosacījumi, kurus pēc tam varēs arī pamatot, kas būs juridiski spēkā. Tādēļ arī manā reģionā es varu konstatēt, ka Mēs bieži vien sakām, jā, aktīvajam lauksaimniekam ir jāsaņem nauda. Es pats esmu no apvidus, kur uh, šī daļa ir ļoti uh, maza, ļoti daudziem uzņēmumiem ir 80% uh, atmatas. Un jaunie uzņēmuma vadītāji saka, saka, ka šī nauda nenonāk pie la, uh, aktīvā lauksaimnieka. Tad man aktīvajam lauksaimniekam nav jādod naudu, lai viņš man atdod teritoriju. Tad visi šie punkti ir jāņem vērā diskusijā, citādi mēs padarīsim sevi smieklīgu vienkārši apgalvot, ka tas ir jāpaliek naudai jānokļūst pie aktīvā lauksaimniecībām, bet 80% īstenībā nonāk teritorijā, kas ir atmatā. Tad tur būs ļoti daudz uzdevumi, kas mums jāatrisina. Kas attiecas uz galvenu uz šo tematu 7% norma, arī par to man jāsaka, ka nebūs iespējams, ka 40 miljoniem uh, zemnieku uh, būtu šāda norma, mums vajadzīgs ir Eiropā saistoši pasākumi, tādi ir jāieplāno, bet tiem ir jābūt tiešām praktizējumiem un īstenojumiem. Ja es esmu kādā reģionā, kur 100 hektāri vai 200 hektāri vai 500 hektāri, tur nav nekāda lauksaimniecības elementi, tad, protams, mums tur jāsamazina deficīti. Bet ja es esmu uh, kur kāds lauksaimnieks ir uz 100 e, hektāriem, ir 300 e, teritorija, tur mums nav nekādas normas un nekādiem 7% zaļumošanas, jo viņš jau ir pietiekami daudz sodīts, lai viņš varētu šos 300 gabalus apsaimniekot. Tas nozīmē, ka šajā reformā ir jābūt godīgai un taisnīgai attiecībā pret atsevišķo lauksaimnieku Eiropā, un šeit mēs manā politiskajā grupā nākamajā laikā intensīvi pie tā jautājuma strādāsim. Un es jau šodien zinu, ka šādā lielā politiskā grupā ar dalībniekiem no deputātiem 26 dalību valstīm. Es zinu jau tagad, ka tur būs milzīgas diskusijas, kārstas diskusijas, lai mēs varētu atrast kopīgu nostāju par lauksainicības politiku, bet esmu paļāvīgs par to, ka, ja mums būs laba griba, griba un ja mēs varēsim veidot lauksainicības politiku tādā veidā, ka lauksaimniekiem Eiropā tas viss nāks par labu patērētājiem un vidē, ja mēs uh, uz šādu pamatu strādāsim, tad mēs kopā panāksim labu um, uh, līniju, kopīgu virzību, neraugoties uz atšķirībām. Paldies uh, Desa kungam. Tagad Enģu kungs. And... Uh, paldies priekšsēdētājiem. Um, es ceru, ka tagad mēs nerunāsim viens otram pretī kādu laiku. Es, um, Vēlos jūs apsveikt, es eh, vairāk tā slētos uz labo pusi, jūs uz kreiso, es esmu brits, jūs nē. Un droši vien jūs, kad dzirdat eh, mani runājam, jūs, eh, jums jā, jāžņauc dūres un um, ļoti jāsavaldās, lai uzklausītu mani līdz uh, galam. Uh, bet jūs esat labs priekšsēdētājs un jūs arī ļoti rūpīgi izrunājat man vārdu tieši tā, kā es to gribu. Kaut arī zinu, ka jums tas eh, eh, iespējams tik labi eh, nepadodas, bet jūs ļoti cenšaties. Un tagad, lai sākas karš. Daudz kultūru hm, lauksaimniecība. Nu, tas tiešām ir ļoti neveiksmīgs mēģinājums. Mūsu uzdevums taču atbalstīt mazus lauksaimniekus. Tieši uz viņiem ir virzīta visa šī KLP reforma. Un, ja aplaukosiet šo daudzkultūru lauksaimniecību, eh, paskatāmies uz eh, fermu, kas nodarbojas ar lopkopību, un tad eh, ar lauksaimniecību. Teiksim, lopkopības fermā viņam 90%, 90 teritorijā E, aug zāle, bet tad viņa vēlas vēl miežus audzēt. Nu, viņa vēlas lobbarību, miežu lobbarību e, lopiņiem ziemām. Un e, šie mieži dod ne tikai graudus, bet arī pakaišus dzīvniekiem, un tad labs pamats arī, lai pēc diviem, trim gadiem tur, kur auga mieži, uh, Uh, augs laba zāle. Tagad, uh, ņemot vērā šīs augstsakas noteikumus, uh, viņiem vienkārši miežus aizliegts audzēt. Viņiem tur jāiestāda trīs kultūras vismaz. Un ko tad viņam darīt? Es par to runāju ar lauksemniekiem. Mm, tas ir grūti, jo šīs kultūras kaut kur ir jāglabā. Tas nozīmē, viņam jāuzbūvē uzglabāšanas uh, iekārtas uh, vai jāparopējas, lai tādas būtu. Tas ir dārgi. Turklāt mieži, teiksim, ir tāda ļoti vienkārša kultūra. Citas kultūras uh, varbūt ir laika ietilpīgas un darba ietilpīgas. Mm. Piemēram, Ir citas kultūras, uh, kas, uh, ko, ap, ko vairāk apdraud parazīti. Uh, teiksim, tad lauksamniekiem jāpērk pesticīdu. Pesticīdus tagad Eiropas Savienībā ir aizliegusi, viņam jāimportē pesticīdu no Jaunzēlandes, un līdz ar to tā ir vienīgā iespēja. Nu, viņi cietīs katrā gadījumā, ja viņiem būs jāaudzē uh, vairākas kultūras vienīgi miežu vietā. Mieža taču ir ļoti ekoloģiska kultūra, kāpēc tad viņam šo slogu uzlikt? Tad um, aplūkosim mazas lauksaimniecības līdz 100-200 akriem. Viņiem nav tehnikas, līdz ar to viņi lūdz lielākas lauksaimniecības palīdzēt. Lielākas lauksaimniecības teiks, jums tas izmaksās lētāk. Uh, ja jums eh, būs monokultūra jūsu fermā, teiksim, kvieši vienu gadu, tad miežu otru gadu, tad, teiksim, rūdze vai kaut kas tam līdzīgs. Ja eh, šim mazajam lauksamniekam ir vairākas kultūras vienlaikus viņa fermā, tas ir dārgi un tas ir ļoti frustrējoši. Viss šis apsaimniekošanas process, es redzu, uh, Bovēkungu šo poemu galvu, bet um, tā ir īstenība. Lielajās lauksaimniecībās eh, jau dabiski pastāv šī kultūra daudzveidība, jo viņiem, viņiem ir tehnika, viņiem ir līdzekļi, viņiem ir vienkāršāk to organizēt. Es nevēlos radīt problēmas, bet mums eh, jāizverza realistiskas eh, prasības. Uh, Tad 7% eh, noteikums. Čološa kungs eh, mums eh, saka, ka te vēl var šo to pamainīt, šo to inkorporēt, ehm, bet ehm, mums ehm, Lielbritānijā ir tādi reģioni, kur uh, ir diezgan īpatnējas uh, augsnes. Un, uh, Dažas kultūras aug bez problēmām, citām kultūram ir milzīgas problēmas ieturēt šos 7%. Un um, tas šķiet pilnīgs absurds, vismaz mūsu valstī. Mēs nevēlamies eh, kontrolēt eh, eh, piedāvājumu ar šiem pasākumiem. It kā šie pasākumi ir virzīti uz to, lai uzlabotu mm, klimata mm, situāciju pasaulē, bet vai tas tā notiks un kā tas notiks, nav skaidrs. Tad mēs vēlamies atbalstīt jaunus lauksamniekus, mēs vēlamies definēt aktīvus lauksamniekus. Mums, eh, mēs esam nobežējušies, ka lielas korporācijas eh, pieprasīs vienotos maksājumus, un eh, tad jākontrolē šo mm, saimniecību grāmatvedība, mm, kas varētu nebūt gatava vai ko var manipulēt mm. Tad um, atgriežoties uh, atpakaļ pie cukura, runājot par cukurbietēm, tur um, mm, šis sektors vēl nav gatavs uh, vēl vienai radikālai izmaiņai. Mēs uh, pēc iepriekšējās reformas vēl neesam atguvušies. Un, mums prāt, jānogaida vēl septiņi, astoņi gadi, un runājot par cukurniedrēm, Tur uh, situācija ir tik stingri, tik, tik stingri regulēta, ka reforma var izmaksāt 850 uh, darba vietas. Uh, paldies! Lūdzu, nākamais runātājs. Uh, paldies par iespēju izteikties priekšsēdētā kungs. Es arī jūs Apsveicu. Pēc šiem vēlēšanām. Un um, es ilgi nerunāšu. Mēs visi vēlamies transparentu, taisnīgu lauksamniecības politiku, lai mūsu lauksamniekiem būtu lielāka konkurētspēja, bet mūsu fermeri uzskata, ka tas ir pretējā virzienā. Un tad mēģināsim apkopot dažus no šiem punktiem, jo daudz, kas jau ir dzirdēts, runājot par jaunu priekšlikumu tiešiem maksājumiem. Jauna sistēma jābalsta uz tiesībām, jo pagaidām tiek izvirzīti kriteriji, kas sarežģīja situāciju. Kā komisijas priekšlikumā rakstīts, jaunajām dalībvalstīm šie kriteriji, eh, kur ir, um, es, kur ir SAPS sistēma šobrīd, nozīmētu lielu administratīvo slogu. Un es vēlos pagarināt SAPS režīmu, jo šos, tas ir pietiekami vienkārši un viegli eh, pārvaldāms. Runājot par kapingu, ņemot vērā fermu struktūru mūsu valstī un tātad Čehijas republikā, man jāizsakās pret šo priekšlikumu, jo tas uh, izraisīs uh, administratīvā sloga palielināšanos, un tā ir nesistēmiska pieeja. Līdz ar to sodi nav, netiek piemēroti pamatot, un es esmu pret šādu pieju par zaļumošanu. Zaļumošanas pasākumiem vajadzētu būt stimulam. Tiem vajadzētu būt brīvprātīgiem, bet atstāt 7% atmatā obligāti. Tas var nozīmēt miljārdu lielus zaudējumus Eiropas lauksamniecībai. Tas nozīmē arī vairāk pārbaudas, vairāk kontrolas un līdz ar to vairāk sloga. Runājot par aktīvo lauksamnieku definīciju. Mums vajadzētu būt elastīgiem nacionālā līmenī, ņemot vērā dalībvalstu specifiku. Un noslēgumā mums būs uh, grūti vienoties par reformas priekšlikumu. Un es neesmu drošs, ka mums tiks panākt vienošanās pat politisko grupu līmenī. Un drīzāk uh, varētu vienoties uh, cilvēki no atsevišķām valstīm, nevis uh, cilvēki, kas pieder pie vienas politiskās grupas. Paldies! Paldies! Duzaka kungam un tagad eh, Dorfman kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Arī es eh, vēlētos jūs apsveikt ar ievēlēšanu šajā postenī, un eh, es vēlētos pateikties arī par. Principā jau daudz, kas ir pateikts, bet es domāju, ka es gribu tikai no mani viedokļa raugoties pieminēt pāris punktus. Es domāju, ka pārēja no vēsturiskā modeļa uh, uz eh, reģionalizētu maksājumu patiešām ir ārkārtīgi nepieciešama. Un ja šodien daļēji ir izskanēja liela kritika pret šo pārēju, tad tomēr jāpalūkas arī uz to, kas gan aizstāv šīs vēsturiskos masē, maksājumus. Tie tie, kuriem tas šodien ir. Bet es domāju, ka pietiekami daudz piemēru arī no valsts, no kuras es nāku un kur vēsturiskā metode uh, ir uh, spēkā esošā metode līdz pat šodienai, tas parāda, ka laiks šim vēsturiskajam maksājumam ir pagājis. Tas ir pilnībā nepamatots maksājuma variants, tur ir, uh, tam nav vairs nekāda attaisnojuma šādiem maksājumiem šādā formā. Un es domāju, ka viss, ko vien iespējams ir jādara, Mm, tas, eh, jo tas eh, viss nekāpo lauksaimnieku interesēm. Es domāju, ka ir eh, pamatoti cita pieeja, un es tās, ko teica Silvestris kungs, uh, Uh, zem, mazāk nekā 1000 eiro, tad jau šis maksājums nemaz nav jāmaksā. Jā, mazāk nekā 1000 eiro, tas attiecas uz 37% no visiem uzņēmumiem no reģiona, kur es nāku. Un, diemžēl, reģions kaut arī Itālijā vidējās maksājums ir apmēram 325 maksājumi, manā reģionā tie savukārt ir 100 eiro, un tas, no, tas ar, saistīts ar vēsturisko aprēķinu modeli tūkstoši eiro ir desmit hektāri, un desmit hektāri manā reģionā ir liels uzņēmums. Es domāju, tas vienkārši jāpaņem zināšanai, ka ir atšķirīgas situācijas Eiropas Savienībā. Un tikai vienīgi fakts, ka uzņēmums ir mazs, vēl nebūtu nenozīmē, ka tas nenodarbojas ar uh, lauksamzekas vērstu tirgu. Mums, es domāju, šogad vēl būs iespēja uh, arī man, man reģiona, Austrijā, Kentenas reģions, tur, ka tur būs delegācijas apmeklējums, un to visu, kas tajā piedalīsies, varēs konstatēt, redzēt savām acīm par zaļumošanas pasākumiem. Kādreiz man tāds iespējas, ka tas tāds uh, izmisīgs mēģinājums atrast kaut ko, kas ir kaut cik saprātīgi. Bet īstenībā tas izrādās nepavisam netik saprātīga. Man jāpiekrīt tam, ko teica eh, kolēģis Anģo. Es arī teicu, eh, šo eh, uzvārdu zināšu nepareizi. Fakts, ka ir augseka, vēl nebūtu nenozīmē, ka tas ir agronomiski pamatota augseka. Ja man, piemēram, ir augseka kvieši pēc. Mm, Eh, miežiem un pēc eh, auzām, tad tas ir nesaprātīgs risinājums. No vienas puses ir absurdi, ja mēs sakām, ka zemniekiem jābūt ar labu izglītību un jābūt ir eh, profesionāliem un ka tam ir nepieciešama zinātnes atzinuma. Un tagad mēs Briselē pieņemsim lēmumus, vai viņiem audzēt kukurūzu vai miežus vai ko citu. Tas ir bezjēdzība. Es domāju, ka 7% atmata, varbūt dažos reģionos tas ir pamatot, bet savukārt citos nē. Manā reģionā, piemēram, automātiskā atstāšana atmatā, jo uh, mūsu apvid, apvidu mēs vēlamies tādu uh, atvērtu pieeju, nevis tādu ļoti, ļoti administratīvu un izteikti formālu pieeju. Atgriežos pie idejas, kur, kur jau vairāk kārt izteicu šeit komitejā, arī pamatot eh, runājot par desa kunga ziņojumu. Es domāju, būtu daudz labāk, ja būtu vides programmas eh, vairāk eh, izvērstas atsevišķās dalību valstīm, tas sniegtu vairāk um, lielāku labumu videi un arī lauksaimniekiem. Noslēgumā vēlreiz gribētu runāt par uh, reģioniem, kas ir sliktākā situācijā komisijas priekšlikums, es domāju, ka to var uzlabot. Šis uzlabojums nav noticis tā, kā tas no sākuma bija domāts. Tas, kas ir priekšlikumā, par to vajadzētu tiešām paraudzīties, vai tas patiešām ir visoptimālākais risinājums. Paldies! tad si, si, qui vous ont été adressées à vous-même. Tam. Es vēlos eh, pirmkārt jūs apsveikt ar kārtoto ievēlēšanu un, protams, visu prezēdēju. Eh, man ir daži komentāri. Protams, eh, pamat klupšanas akmens šeit ir mm, līdzekļu uh, piešķiršana. Džordža Lajona eh, ziņojumā eh, mums bija formula, par kuru varējām vienoties, tad, eh, tad, kas nozīmē taisnīgu pārdalīšanu. Un Berdeša mm, kunga ziņojumā mēs lūdzam Eiropas komisijai mums sniegt salīdzināšanas kritērijus, tādi kā ienākums un ienākuma līmenis un tā tālāk, lai līdzekļus pārdalītu. Un, protams, tagad ņemot vērā dzīves uh, standartu un atšķirības visās 27 valstīs, grūti izveidot tādu pilnīgi harmonisku sistēmu. Mm, tas ir jādzēst. jādzēst. Runājot par zaļumošanu un um, prasību izvirzīšanu, mums uh, ir 15 direktīvas, uh, kas runā par, uh, par uh, izvirzītajām prasībām šajā jomā. Uh, un, uh, ja mēs aplūkosim attiecīgas tabulas, mēs redzēsim, ka tiek kāpināta konkurētspēja, uh, Uh, un konkurence uh, starp lauksaimniekiem dažādās valstīs, jo kritērija valstu līmenī dažreiz atšķiras. Uh, vajadzētu ieviest trīs vai piecus vai sešus zaļumošanas kritērijus, kas ļautu harmoniski tos piemērot visās 27 valstīs, lai viss būtu taisnīgi. Un runājot par finanšu piešķiršanu, pārdalīšanu un pīlāru izmantošanu. Jā, pareizi, izlasīju priekšlikumu, esam otrajā pīlārā. Un komisija uh, vēlas uh, vēl uh, mež, mežus integrēt šajā schēmā. Uh, mums, uh, mēs finansēsim inovācijas, mēs uh, to darīsim noteiktā formātā, par kur es vēl runāšu. Mēs rūpēsimies par mazāk labvēlīgiem reģioniem, bet ja mēs to darīsim, mums paliks mazāk līdzekļu agrovidas pasākumiem. Mums vajadzētu izskatīt šo jautājumu obligāti. Ja nevar teikt, mēs darīsim vairāk uh, visur. Ir tad citas jomas, kur uh, darīsim mazāk, un um, mums jāzina, kur mēs darīsim mazāk. Lūk, tie būtu mani komentāri, pārējo kolēģi jau pateica. Paldies, un tagad eh, Jārs Kungs un pēc tam Džims Nikolsons. Paldies priekšsēdētājs, ja gribētu apsveikt uh, biroju par ievēlēšanu, un uh, lielākā daļa no jums atkal ir ievēlēti. Un tā ir liela uzticība, kas jums ir izrādīta. Mums ir arī svarīgi uzdevumi, kas mums jāveic. Man ir trīs vai četri komentāri, ko esmu uzrakstījis. Pirmais. Gribētu lūgt vēlreiz, lai mēs atcerētos paši savus lēmumus. Domāju, ka, kas attiec uz budžetu, tādu šo kalīgo reformu, par to pieņemt lēmumu tikai tādu, kad mēs apmēram zināsim, kur tas viss virzās ar finansējumu. Mums viss ir jākonsultējas, mums dokuments ir jāsagatavo, bet gribētu to visu uh, redzēt uh, kopsakarā starp lauksimsības re reformu, un uh, galīgo lēmumu un finanšu budžetu, jo tas viss ir kopā saistīts. Otrakārt, runa ir par birokrātiju. Man ir lielas bažas, kā mēs uh, cenšoties visu padarīt vēl godīgāku un vēl labāku, radīsim vēl lielāku birokrātiju sistēmā. Mums vienmēr vajadzētu padomāt arī par to, ka, ja mēs uh, strādājam pie kāda profesionāla jātājuma, ka, lai nebūtu tā, ka uzlabojot kaut ko radītu vēl lielāku birokrātiju. Šajā sakarā gribētu arī lūgt referentu, un arī pāris iepriekšēji runāta teica par zaļumošanu. Cīnīties par to, ka šo ideju vajadzētu pārbaudīt, lai tie uzņēmumi, kas jau piedalās vidas programmā, lai viņus varētu atbrīvot no zaļumošanas pienākumiem ir stimulu sistēma. Arī manā reģionā ir vairāki lauksēmnieki, kas neko ar šo zaļumošanas priekšlikumu nevar iesākt, jo viņi saka, bet mēs jau to visu darām, ko viņi mums vēl grib. Tas taču viss jau notiek. Un mēs arī. Mums vajadzētu parūpēties, ka, lai tie uh, uzņēmumi, kas strādā ar vidas pasākumu, lai viņi netiktu sodīti. Uh, Tātad, lai būtu ne tikai, ka būtu ekoloģiski uzņēmumi, bet arī uzņēmumi, kas piedalās arī jau vidas programmās, lai viņas arī atbrīvotu no saistībām. Par zaļumošanu. Lietām jābūt loģiskām, ir tīpaši par augstsēku. Mēs sakam, ka mēs vēlamies augstsēku, Bet īstenībā, jo mēs to visu nemaz neprasām, man, mans iemīļotais piemērs ir tāds, ka, ja mums kādam lauksamniekam ir 50 hektāri un uh, vispārējā zaļā teritorija, tad viņiem viss jāsadalā uz trim daļām, un viņiem dažādas trīs kultūras ir tur jāaudzē. Savukārt, kādam citam, kuram ir mazā teritorija, viņš sem, katru gadu 70% uh, eh, var vienmēr audzēt labību, un tajā pašā vietā var audzēt, audzēt labību. Tas nekādās uh, eh, ziņā nav saistīts ar augstseku. Lai nebūtu tā, ka mēs to dzirdēsim no sabiedrības, jā, mēs vēlamies augstseku, bet tur mums ir tikai trīs uh, augi, trīs kultūras. Uh, Tu nedrīkst ar lietas sajaukt, tas ir kaut kas cits tā, tālāk par taisnīgumu. Divas lietas. Lauksaimnieki manā reģionā ir ļoti jūtīgi. Viņi uzreiz saprot, kad ir runa par to, ka vēsturiskie maksājumi drīz, pēc iespējas vairāk jāizlīdzina. Es nāku pats no Austrumvācijas, un mēs toreiz arī vienmēr teicām, hektārs ir hektārs, un uh, šo izlīdzinājumu mēs dabūjam ļoti ātri, jo Vācija apvienojās, bet es arī saprotu kolēģus no kandidātu valstīm, ka tiešām ir vajadzīgs signāls, lai izlīdzinātu. Bet šeit ir jāraugās precīzi, kas attiecas uz griestiem. Ir ļoti izteikt šeit politiku. Es 30 gadus dzīvoju valstī, viss tika normēts. Tika normēts, kādai jābūt lauksaimniecībai, kā, kādas kultūras jāaudzē. Tika noteikts, eh, cik daudz lopus drīkst turēt. Tādēļ mēs šos griezus uzskatām par tīru komunismu. Tas atkal radies tikai norma, kas ir uzspiestas, tādēļ mūsu lauksaimnieki reaģē ļoti jūtīgi. Tas ir fakts. Mēs 1990. gadā vēlējāmies, lai lauksnieki paši var izvēlēties. Tādēļ no man reģiona ir milzīga pretestība pret šo, šiem griestiem. Pēdējais piemērs, kur arī vajadzētu uzmanīties, lai tas neradītu pārāk lielu birokrātiju par aktīvo lauksēmnieku. Pirms komisāra priekšlikumi kļuvu konkrēti, es vienmēr teicu savu mījāko uh, piemēru. Es pazīstu tikai slinkus un čakus lauksēmniekus, bet es nezinu, kas ir aktīvs lauksēmnieks bet tas viss ir domāts nopietni. Gribētu atbalstīt tos kolēģus, kas ļoti brīdināja no tā, ka aktīvais lauksēmnieks tiks noteikts pēc tā, kāda viņam ir ienākumi. Es savu ienākumu deklarāciju par 2010. gadu, es jau uh, neesmu uh, pats pēdējais, es vēl iekļaujos rāmjos. Kas būtu, uh, ja pēkšņi izraudies, es vairs neesmu aktīvais lauksēmnieks, vai man vajadzētu maksāt atpakaļ? Uh, Protams, ka ienākumi svārstās. Vienreiz viņš būs aktīvs, otrreiz vairs nebūs aktīvs. Aicinātu kopā ar tiem kolēģiem, kuri teica, vai lauksamies ir aktīvs vai nav, to vajadzētu noteikt pēc eh, to, kā viņš apsaimnieko teritoriju, jo ienākums, tas ir pilnīgi nepareizs variants, būs pilnīgs sajukums arī starp dalību valstīm. Un beigās gribētu teikt, ka vajadzētu uzmanīties, lai mēs eh, nenodarītu kaitējumu Mums Vācija, piemēram, ir eh, tradicionāli ļoti daudz eh, arī, kas nodarbojas tā kā blakus nodarbi ar lauksaimniecību. Arī to, tos nedrīkstētu, viņiem nedrīkstētu kaitēt. Tātad es negribētu, lai aktīvo lauksaimnieku definētu eh, šeit ļoti birokrātiski, tas radīs vēl lielāku birokrātiju. Paldies! Grazie! Paldies Jārkungam un tagad Nikolson kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Arī es vēlētos pievienoties visiem tiem, kuri apsveica prezidijā ievēlētos. Un es eh, lūkšu Agņū kungam arī nemainīties, jo mēs esam pieraduši pie viņa darba stila, un līdz ar to, ja jaunais Agņū kungs jaundzimušais tagad pēkšņi sāks citādi iznesties, tad mēs neko vairs nesap nesapratīsim. Tātad es atvainojos eh, Santos kungam, ka es nevarēju uzklausīt viņa sākotnējo prezentāciju, bet debats es klausījos. Uh, Tas, kas debatēs parādās atkal un atkal, ir tas, cik ļoti daudzveidīga ir Eiropa un cik ļoti daudzšķautnaina ir tās lauksaimniecība. Klausējos, eh, ar kādām problēmām sastopas ik vienā valstī, ik vienā reģionā, un eh, tas parādās atkal un atkal. Uh, Un tāpēc eh, es domāju, ka mums mūsu komitejā ir jāmēģina rast līdzsvaru. Tiesam mēs, kuri nolēma, kādas ir šīs problēmas, kuras varbūt uzsvērt un kuras mazliet nolīdzināt. Taču, jā, Visi šajā reformā, un ne tikai šajā reformā, runā par vienkāršošanu, taču patiesībā šī reforma radīs tikai papildus birokrātiju, būs arvien vairāk formu jāaizpilda, būs arvien vairāk eh, nauda, kur aizies pārvaldībai un birokrātijai, un nevis lauku pārvaldībai. Šeit jau viss ir ticis pateikts lielos vilcienos. Mūsu visos reģionos lauksaimniecības komentētāji raksta sleju slejām kilometriem par to, kas notiks, bet man ir skaidrs viens. Viens uzvalks nekad nederēs visiem. Mēs katrs esam, esam savādāks un tas ir jāņem vērā. Kaut vai, piemēram, šie te argum, argumenti, kā definēt aktīvu lauksēmnieku. Katrs reģions vēlas redzēt ko drusku citu, pie tam, ja vēl definīcija ir drusku savādāka katram, tad kā tad mēs to vispār īstenosim? Tas būs murks. Atcerēsimies pirms trim, četriem gadiem priekšsēdētāja kungs. Visi runāja par pārtikas drošību. Mums ir nepieciešams radīt un ražot vairāk pārtikas, lai pabarot pasauli. Un ko tagad komisija saka? Mums 7% ir jā, jāatstāj atmatā. Vai tad tas nav galīgi garām? Es vēlētos pateikt visiem kolēģiem, tā tad būsim drusku loģiskāki tā ir arī mūsu loma būt normāliem. Mēs nevaram šeit izlikties tāpatās, kā mēs strādājām pirms pieciem, desmit gadiem. Tagad parlaments ir līdz likumu izdevējs, un mums šī mūsu pilnvar ir jāizmanto pēc iespējas labāk. Protams, ka tas ir izaicinājums arī mums, lauksaimniecības komitejas deputātiem, jo ja mēs neizmantosim šo iespēju palīdzēt Eiropas lauksaimniekiem, tad ikvienā Eiropas nostūrī lauksaimnieki cietīs. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāja kungs, paldies Džimam! Šobrīd ir izveidojusies situācija, ka mums ir jāskatās pretī izaicinājumam, un pilnīgi noteikti tā būs papildus atbildība uz mūsu pleciem. Un tomēr debatas ir veiksmīgas, un tagad es varbūt došu vārdu referentam, kurš mēģinās visus šo dažādos viedokļus iepludināt savā dokumentā. Bet debats mēs šobrīd esam pabeiguši par šo jautājumu. Protams, es vēlētos dot vārdu Pačekova kungam no Eiropas komisijas, un pēc tam došu vārdu Kapolus Santos kungam. Un tad pāriesim pie Dantāna kunga ziņojuma. Tagad pa Čekas kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Arī es vēlētos jūs apsveikt ar atkārtot ievēlēšanu jūsu amatos un vēlētos apsveikt arī pārējos ievēlētos. Ar jums vienmēr ir bijis ļoti patīkami sadarboties. Varbūt šobrīd nerunāsim par to, kādi ir komisijas komentāri un neizteikšu komisijas komentārus par tikko dzirdēto šajās debatēs. Burtiski pāris vārdu. Šīs preliminārās debatas skaidri parādīja, ka mums ir jāizstrādā savu veidu ietvars, un tomēr būs daudz zemūdens akmeņu šā dokumenta priekšlikuma saturā. Varbūt priekšlikums par to, kādā veidā tad zaļināšana darbosies, kādā veidā tas saistīsies ar mūsu ekoloģiskajiem mērķiem un kā tiks veidota aktīva lauksaimnieka definīcija. Darba vēl joprojām ir daudz, un tas ir jāatzīst. Mēs esam gatavi strādāt ar deleģēto aktu ideju un esam gatavi arī varbūt apmainīties ar domām un idejām par to, kā to visu īstenot dzīvē. Viegli jau tas nebūs. Varbūt eh, patreizajā momentā runāsim par zaļināšanu, aktīvi, eh, aktīvi lauksaimnieki, un citi jautājumi. Vispirms par zaļināšanu. Ir eh, skaidrs un ir arī jāsaprot, ka komisija vēlas pateikt, ka atbalsts lauksaimniekiem tiek veikts ar nolūku daļai arī tāpēc, ka lauksaimnieki dara labu sabiedrībai. Līdz ar to mums ir it kā jāsavelk kopā tas, kādu labumu lauksaimnieki ražo sabiedrībā un ar zaļināšanu. No ekoloģiskā viedokļa raugoties, jā, tiešām e, parādās ideja, ka 7% ir jāatstāj atmatā, bet varbūt paskatīsimies uz to visu no cita redzes viedokļa. Ekoloģiskais e, mērķis nav atbīdīts malā. Mēs neesam vēl šobrīd diskutējuši par to, ko vajadzētu šajā dokumentā iekļaut, bet skaidri jau parādās viens, ka elementi, kuri jau darbojās dažās dalību valstīs, e, kā piemēram e, dažādi tā saucamās buferu sistēmas vai, piemēram, vējlauzes, to noteikti vajadzētu iekļaut šajos ekoloģiskajos mērķos. Un ja tas tiks iekļaut šajos dokumentos, tad tas noteikti nāks par labu ekoloģijai un arī bioloģiskajai daudzveidībai. Bet esam gatavi to diskutēt ar jums. Burtiski pāris komentāri par aktīvo lauksēmnieku. Šobrīd mums ir pieejami instrumenti, kādā veidā dalību valsts varētu, piemēram, nemaksāt lielajiem lauksēmniekiem. Bet tikai viena valsts to šobrīd piemēro. Komisijai ir lūgts sagatavot precīzāku aktīvā lauksaimnieka definīciju, kas varētu izpildīt visu mērķus. Debatēs jau parādījās, ka aktīvajam lauksaimniekam ir jābūt definētam tādajādi, ka maksājums saņems ne tikai lielie, lielās lauksaimniecības, bet arī tie, kam tas ir reāli vajadzīgs. Bet tādajādi mēs nevaram likt uz spēles visus tiešos maksājumus. Iedomāsimies situāciju, kurā mēs apgalvojam, ka tiešos maksājumus mēs piešķirsim pilnīgi visiem, kuri pierādīs, ka viņi ir ražojuši lauksaimniecības produktus. Tādējādi tad mēs eh, neizpildīsim Pasaules tirsniecības organizācijas noteikums par ekoloģiskajiem mērķiem. Es saprotu, ka jums katram ir savi mērķi un savi nosacījumi, bet eh, vienlaicīgi mums ir jāraugās, lai Pasaules eh, tirzniecības organizācijas noteikumi tiktu izpildīti, piešķirot tiešos maksājumus, un viegli tas nav. Mēs esam gatavi diskutēt šos jautājumus, un pilnīgi noteikti diskusijas vēl nāks. Vēlreiz paldies par šo iespēju, priekšsēdētāja kungs, Paulo de Castro, un esmu gatavs ar jums sadarbot. Bene, ringraziamo. Paldies komisijā. Paldies par jūsu komentāru. Es domāju, pie 7% tēmas mēs eh, vēl atgriezīsimies, jo šeit ir liels domstarpības, komisija to jau ir sapratusi, es domāju, ne tikai šeit Agri komitejā, bet eh, citos fórumos. Uh, ir problēmas ar to, kā to noformulēt priekšlikumā. Jo, ja mums rodas tādas bažas, noteikti nepieciešams par to vēlreiz padomāt. Paldies visiem, tagad Lūisam vārds, uh, viņa noslēdzošajam vārdam, un tad Mišels Dantons mums prezentēs um, otro mm, dokumentu, kas pamats diskusijas otrajai daļai. Uh, paldies, priekšsēdētā kungs! Es atstāšu laiku kolēģim prezentēt arī viņa ziņojumu, līdz ar to es uh, izteikšos īsi. Paldies kolēģiem par uh, komentāriem, jūs mani iespējams nepārsteidzāt, bet uh, tagad man skaidrāk aptveru situāciju un labāk orientējos tajā. Paldies arī komisijai, jūs mums palīdzat, jūs vēlaties sadarboties. Jūs uh, sniedzat arī tehnisko palīdzību. Es uh, pagājuši nedēļu tikos gan ar komisāru kungu, gan ar ģenerāldirektoru, un viņi apņēmās uh, palīdzēt mums arī ar ekspertu grupu, kas varētu atbildēt uz mūsu jautājumiem, ja mums tādi būs darba gaitā. Man prieks konstatēt, ka daži politiski pamatjautājumi tika uzdoti, un uh, tas uh, saskana ar to, ko es teicu sākumā. Kolēģis Lajons uzdeva ļoti interesanti jautājumu, kaut arī viņš uh, vairs nav zālē. Runa ir par tādu pamatlietu komisijam vēlas sadalīt budžeta līdzekļus. Manuprāt, priekšlikumā vajadzētu labāk uh, ierosināt kritērijus sadalīšanai, atbalstam, palīdzībai, un tad, uh, izējot no šiem kritērijiem, uh, vajadzētu skatīt, kas notieks ar budžetu. Komisija to skata citādi, es saprotu komisiju arī, bet lieta tāda, padome un uh, parlaments uh, vēl nav tik ļoti protestējuši pret uh, komisijas pamatpriekšlikumu. Varbūt parlamentam te būtu kādi politiski iemesli, es tā vispār nedomāju. Vai drīzāk tas aizteic ar to, ka es pats pārāk neatbalstu šo priekšlikumu, bet es saprotu, ka šeit ir zināmi ierobežojumi un nevar būt pret visu vienkārši. Mums jāatrod laiks, lai izdiskutētu detaļas. Tas varbūt bīstami, jo to var eh, tikt atvērta Pandoras lāde. Mums ir ļoti dažādas valsts intereses. Protams, te nedrīkst eh, rasties uh, tiesiska vai juridiska diskriminācija. Līdz ar to kolēģis Lajons pareizi teica, ka situācija ir delikāta. Protams, te tika pieminēti vairāki aspekti, man par katru no tiem ir eh, pašam savs uzskats, bet es mēģināšu ņemt vērā visu, ko teica kolēģi. Protams, eh, es eh, nevaru manā ziņojumā paust tikai manu viedokli par visiem jautājumiem. Citādi eh, tas tiek noraidīts, protams. Es eh, rakstu tādu ziņojumu, kas atspoguļo komitejas un parlamenta nostāju, jo tas ir parlamenta ziņojums un tas pauž parlamenta pozīciju. Mums jāparūpējas, lai šī pozīcija kļūtu stingrāka, īpaši runājot par atslēgu jautājumiem Un šeit es, eh, es esmu atvērts un es vēlos turpināt runāt ar jums visiem. Nu, tas droši vien viss šodien priekšstādātāja kungs. Paldies! Eh, paldies, Lois! Un tagad nākamais eh, punkts darba kārtībā, kas ir arī pēdējais. Mēs sāksim diskusiju par kopīgo tirgus organizāciju. Uh, lauksamnieciskiem produktiem. Es dodu vārdu Mišelam Dantēnam, un tad būs iespēja izteikties arī citiem. Paldies, priekšsēdētāju kungs! Es uh, izteikšos ļoti īsi. Es izmantoju tādu pašu metodi, ko izmantoja uh, Lūis un ko viņš šeit tikko izskaidroja. Konsultāciju ietvaros es mēģināju ievākt ekspertīzi un eh, viedokļus runājot par mm, nostāju. Uh, KTO teksts eh, tika nedaudz aizmirsts, jo diskusija vairāk koncentrējās uz eh, zaļumošanu un eh, līdzekļu pārdalīšanu. Bet tad komisija tomēr izteicās, ka ir nepieciešams, nepieciešami tirgus regulēšanas instrumenti. Un šis teksts pauž tieši šo viedokli un izskaidro nianses. Runājot par tekstu, divi vai trīs komentāri. Pirmkārt, tirgus pārvaldīšana. Te ir vesela virkne noteikumu, proti, ko darīt pašiem apsaimniekotājiem, kā apdrošināt, ko darīt ražotājiem, ražotāju organizācijām. Kā varētu izskatīties apdrošināšanas procedūra un uh, kā varētu izskatīties kreditēšana, tad uh, privātā uzglabāšana un palīdzība šajā kontekstā. Par to visu esam runājuši jau pašā sākumā. Arī drošības aspektiem te ir liela loma. Uh, Es domāju, ka e, komisija pagaidām nav pilnīgi precīzi atrunājusi visas detaļas īpaši palīdzību privātai uzglabāšanai. 17. pantā ir priekšlikums e, pakļaut šo privāto uzglabāšanu jauniem kritērijiem, e, par kuriem mēs izteicāmies iepriekšējā ziņojumā. Runa ir par cenu evolūciju, bet viņi tagad vēlas pieturēties pie eh, sektoru cenām. Un, ja eh, kādā sektorā tiek novērots cenu kāpums, tad var piemērot vienu vai otru pasākumu. Man gan šķiet, ka mēs te runājam par ko citu mēs um, runājam par um, labāku darbu organizāciju ražotājiem. Un par to runa ir Lisabonas līguma 42. pantā, um, kurš paredz, ka um, var atkāpties no 101. pantā um, konkrētos apstākļos, kas runā par konkurenci. Tagad uh, es runāju ar komisijas pārstāvjiem, ar komisāru kungu. Uh, un šķietami viss ir iespējams. Es vēlos ievākt pēc iespējas vairāk um, paraugu, piemēru, um, ievākt situācijām, kad uh, konkurences dēļ ražotāju organizācijām tika traucēts rīkoties un sadarboties. Un eh, šeit ir daži eh, diezgan absurdi piemēri. Eh, teiksim, ir 37 ābolu ražot, audz, audzētāji un 31 um, ir apvienojušies grupā. Un tagad komisija ir vērsosies pret viņiem, jo e, viņi ļaunprātīgi izmanto savu dominējošo e, pozīciju, bet e, kur tad ir šī ļaunprātīgā izmantošana? Un, viņa abolus nepareizi audzē vai ne, ne tādas abolu šķirnes, kādas vajadzētu. Te vispār ir plašāks jautājums par dominējošo pozīciju tirgu. Uh, par ražotāju interesēm. To visu vajadzētu tekstā precizēt, lai uh, mums nesanāktu teksts, kas ir atvainojot par uh, izteicienu bezjēdzīgs. Pagaidām ierosinātais uh, priekšlikums pārāk daudz atsaucas uz īstenošanas un delģētiem aktiem. Runa ir arī par būtiskiem eh, elementiem, teiksim, komercializācija, vides eh, situācija, ražotāju situācija. To varētu uzskatīt par tādiem pamatelementiem. Bet eh, mēs joprojām mēģinām labāk uh, saskaņot eh, šo tekstu ar paralēlu tekstiem, kas mums ir šajā jomā. Un um, pagaidām šajā priekšlikumā mēs redzam, eh, kādā virzienā vēlas iet komisija. Es domāju, ka mums tagad vajadzētu atgriezties pie uh, tā, ko komis, no kā komisija ir atteikusies savā priekšlikumā tagad un ko mēs eh, esam gribējuši, jo mm, konkurētspējas tiesības ir eh, domātas, lai aizsargātu tos, kam palīdzība ir nepieciešama. Un te mums jāformulē viss tā, lai mūsu lauksamnieki varētu priecāties. Paldies, un tagad lūdzu eh, uzsāksim diskusijas. Karsija, jā, paldies. Es gribētu pievienoties uh, eh, visu labu vēlējumiem, gan priekšsēdētājiem, gan arī citiem līdzpriekšsēdētājiem. Piekrītu pilnīgi referentam, gan arī vispārīgajās debatēs par KLP uh, eh, jautājumiem. Man būtisks jautājums ir līdzekļu sadale. Bet, protams, ka ir arī taisnība tās, ka mums ir uh, jāpievērš uzmanība arī citiem apstākļiem, citiem faktiem. Uh, lauksaimnieki paši saka, ka tikai no tiešajiem maksājumiem viņi nevar garantēt savu nākotni, viņiem vajadzīgi arī citi papildus instrumenti, lai nodrošinātu to, ka viņi varēs saglabāt šo lauksaimniecības uh, uzņēmējdarbību Eiropā. Tādēļ mums kopā ir jācenšas kopā strādāt pie šī jautājuma. Es gribētu runāt īsi. Gribētu uzdot jautājumu un gribētu izteikt arī šaubas. Referents varētu man ieviest apgaismību šajā jautājumā. Pirmkārt, mans jautājums. Tirgus noteikumi par cuka, cukura kvotām un uh, Es vairāk kādreiz izteicies par šo jautājumu, gribētu izmantot šo izdevību, lai darītu atkal. Manuprāt, ir principiāli svarīgi saglabāt cukuru kvotu līdz 2020. gadam. Arī desa ziņojumā tas bija teikts. Deputātu vairākums ir izteicies par to. Manuprāt, tādā pašā virzienā mums vajadzētu doties arī tagad komitejā. Tas pats attiecas uz uh, kultūru audzēšanas tiesībām. Piemēram, attiecībā uz vienokulājiem ir svarīgi nodrošināt drošību jomai, kurai vienkārši ir jāzina, kā izskatīsies tās nākotne un kā parlaments pieņem savu nostāju nākotne. Jautāju, eh, šaubas, ko vēlējos izteikt. Tas ir jautājums, kas ir saistīts ar piedāvājumu pielāgošanu. 106 līdz 108 panti par piedāvājumu pielāgošanu tirgus vajadzībām. Tur spēkā ir tas, ka piena ražotāji, tur spēkā ir sak sakojošais. Uh, nosacījumi, kas tur ir spēkā, ir pieņemti tā saucamē piena paketē. Es to saku tādēļ, jo pašlaik mēs diskutējam par uh, kvalitātes sistēmām un par uh, kvantitātes kontroli. Tādēļ ir svarīgi to noskaidrot, kāda nosacījuma tur ir spēkā. Kas tiks izmantots? un kāda īstenībā ir atšķirība starp abām normām. Es nezinu, vai referents varētu sniegt man atbildu šo jautājumu, vai varbūt kāds eh, komisijas eh, pārstāvis varētu to paskaidrot. Paldies! Tagad nākamais runātājs. Paldies, priekšēdētāji! Sirsnieks veicu arī jūs par ievēlēšanu. Trīs temati ir būtiski kopīgai politikai. Pirmkārt, eh, nozaru asociācijām šajā TKO. Es domāju, ka bieži vien tiek darīts pretējs nekā tas, kas ir eh, nolēmts. Šīm organizācijām ir jābūt eh, efektīvām pārvaldot tirgu Jūs iesakāt eh, ražotāju organizācijas un eh, radīt nozaru pārstāvniecības asociācijas visās nozarēs, lai eh, pirmajiem pārstāvjiem šajā ražošanas ķēdē būtu lielāka vara, bet no otras puses šeit tik radīt nedrošība, neskaidrās kompetences dēļ. Šeit vajadzētu nodrošināt organizāciju, lai izveidos no tā, kā konkurences um, kontrolas iestādes uh, varētu nodrošināt juridisko drošību. Spānijā, piemēram, mums bija tās gadījums, tur bija runa par olīvām, ka tur radās juridiskā nedrošība, tādēļ vajadzētu aizkavēt, lai tas notiktu arī citās nozarēs. Tādēļ arī konkurences uzraudzības uh, iestādēm vajadzētu darboties tā, lai tās neierobežotu pārāk eh, šo ražošanas jomu. Pašreizie priekšlikumi, kas tiek izvirzīti, tie lieka vilties. Eiropas komisijas eh, priekšlikumi krīzes risinājumā, piemēram, gadījumā, ja pārtiks produkti, ja tur notiek skandāli, eh, piemēram, ar eh, baktērijām, ar E. coli baktērijām, uh, Bet to visu var, to nav vienkārši piemērot. Mums ir vajadzīgs krīzes mehānisms KLP kopīgajā darbības jomā, lai nebūtu nepieciešams izmantot uh, citas budžeta pozīcijas. Tur atkal būs vajadzīgs padoms vairākums, tas būs ārkārtīgi sarežģīti. Gribētu uh, novēr, uh, no, norādīt to, ka vajadzīgs krīzes mehānisms, kas varētu rēģēt. Tiepaši ir iesaistīts vairākas dalību valstis. Citādi vairākām jomām tas būs par vēlu. Piemēram, par augļu un dārzeņu nozari. Tur ir vajadzīga ļoti ātra reakc reakcija. Olīva eļļas krīze. Vairāk kā esmu to jau pieminējusi. Šī joma prasa Eh, to, lai tiktu piemērotas atsautas cenas. Ar pašreizējām cenām ir tā, ka praktiski vairs nav iespējams reāli saimnieko, tādēļ tas ir jāpiemēro aktuālajai situācijai, tirgus situācijai, un diemžēl ir tā, ka komisijas priekšlikums īstenībā nenodarbojas, nerisina šo jautājumu, kāds tas ir īstenībā. Paldies! Un eh, Pēdējais runāt gribētājs ir Bovēkungs, lūdzu. Oui, uh, quelque, quelque... Daži komentāri no manas puses. Domāju, Mišels Dantens uh, labi izskaidroja, kāda bija mūsu motivācija. Un viņa pēdējais um, mm, punkts bija uh, īpaši relevants. ar šo tekstu šobrīd komisijas priekšlikumā. Komisija mēģina kā var atrisināt um, cenu svārstību problēmu, bet uh, nedod labu recepti, lai to panāktu. Mēs uh, praktiski mēģinām spēlēt uh, um, ugunsdzēsējus šajā krīzē, bet uh, liesmas uh, paliek, liesmas mēs nevaram apslāpēt. Un um, tā ir mūsu problēma ar pienu, ar cukurbietēm, ar stādīšanas tiesībām. Mums uh, jātiek skaidrībām ar to visu katru elementu vienu pēc otra. Un, eh, ja mēs tiksim skatrībā, tad tas tieši palīdzēs cienīties pret eh, cenu svārstībām. Eh, līdz ar to mums vajadzētu vairāk skatīt tirgus relevantus jautājumus, nevis apkarot problēmu sekas. Protams, šā, šodien krīzes apstākļos mums um, ir nepieciešams da, bieži vērsties pie apdrošinātājiem. Mm, es um, nezinu, vai tagad uh, mēs nepārsniedzam mūsu uh, lomas kompetences, vai tagad uh, iedzīvotāji maksā nodokļus, lai finansētu apdrošināšanas uzņēmumus. Mēs privatizējam uh, apdrošināšanu, izmantojot nodokļu maksātāju naudu. Un, nu, līdz ar to mm, šīs krīzes apstākļos uh, nauda vienkārši aiziet. Uh, no mūsu rokām. Kaut arī varētu zināmu daļu izmantot ražošanas nolūkiem. To vajadzētu ļoti precīzi izteikt. Katrā gadījumā ir ļoti bīstami lūgt uh, mūsu pilsoņiem un valstīm finansēt uh, privātus apdrošināšanas uzņēmumus. Var runāt arī par citiem elementiem šeit, bet es gribēju teikt eh, to, ko teicu. Mums ir nepieciešams uzturēt eh, pārvaldības eh, instrumentus un mums jāskatās, kas notiek visā ķēdes garumā. mums vajadzētu labāk izskatīt uh, cenas definīciju, maržas. Uh, situāciju, ja tirgu izveidojas monopolis, un mums jāievieš uh, tādu nosacījumu, kas ļauj uh, šo situāciju labi pārvaldīt, lai nerastos uh, pārrāvumi ar pārtikas apgādi un uh, ražošanas ķēdē. Obrigado. Tagad Kapula Santos. <coughs> Paldies priekšādātājiem. Es vēlētos uh, kolēģim Dantēnam teikt paldies par sniegto ievadu. Un, protams, es kā ēnu referents var teikt, ka mēs esam apmanījušies ar viedokļiem, ir svarīgi, ka jaunie mehānismi sniegtu minimālās garantijas lauksaimniekiem. Vairāk nekā jebkad ir eh, nedrošība, cenu svārstības lauksaimniecībā, ir vesā, vajadzīga vesā virkne mehānismu, un tie tiek arī ieteikti. Bet es īstenībā nesaprotu vismaz attiecībā uz visiem, kā tos varētu īstenot. Tur daudz kas vēl ir jānoskaidro. Gribētu uzdot divus jautājumus. Komisija mums eh, šeit ir izstrādājusi budžetu un eh, finanšu summas attiecībā uz pirmo pīlāru. Tas ir saistīts ar citiem mērķiem, ne tikai ar KLP. 3,9 miljārdi garantiju fondam un attiecīga summa pārtikas produktu atbalstam. Es domāju, ka tam vajadzētu būt budžeta pirmajā pilārā, kā tas bija agrāk, it īpaši, kad ir runa par budžeta atbalstu maksājumiem. Mēs zinām, ka vairākas dalībvalstis Eiropas saimnībā ļoti vilcinās, kas attiecas uz šo pasākumu īstenošanu pēc 2013. gada. Mēs varētu iedomāties kas notiks ar šo summu, ja būs pretestība. Ir jāparaukās, kā šīs jaunās rezerves varētu izmantot. Ja tas nebūs pirmā pīlāra finanšu līdzekļu ietveros, gribētu jau labāk saprast, gribētu teikt paldies referentam un uh, komisijai jau sniegt atbildes. Nu, paldies uh, Jārkungam, tagad Nikolsona kungs. Tagad Jārkungs, paldies priekšsēdētāji. Vispirms, viena problēma, kuras nesaskatu risinājumu, bet kur mums, protams, būs vajadzīgs risinājums. Kad runa ir par cenām, tad mums ir jāizmanto tirgus mehānismi, un pagātnē ir precīzi kļuvis redzams, ka pretrunu nevar atrisināt, proti pretrunu starp to, ka no vienas puses daudzi lauksaimnieki ir saistīti ļoti daudziem tirgus dalībniekiem, tā kā tas ir tādi vidē uzņēmumi, un beig beigās uh, tas tiek ļoti koncentrēts vienās rokās, un kaut kādā tas noved pie tā, ka, ja cenas ir eh, kritumā, proti ražotāja cenas kļūst ar vien sliktākas, tad parasti tirgus mehānismam vajadzētu darboties tā, ka tiek mazāk ražots, mazāk tiek piedāvāts, lai cenas varētu celties, bet īstenībā izskatās pilnīgi savādāk. To mēs esam piedzīvojuši. Cenas krītas vēl arvien vairāk tiek ražots. Tas nozīmē, ka lauksaimnieki nav spējīgi izmantot tirgus mehānismus, kā tam palīdzēt. Protams, ir jāmaina arī likuma nosacījumi. Pirmkārt, mums ir vajadzīga ražotāju apvienības, tas ir pareizi, bet tām ir jābūt lielām un spēcīgām. Citādi tās neko nedos. Ko mums dos 30 ražotāja apvienības pienražotiem Eiropā, un tad viņi savā starpā cīnīsies. Bet eh, tā neformulējot, viņiem ir jāvar rīkoties, eh, un viņiem jādrīkst ir šādas lielas apvienības dib, eh, dibināt, lai pēc tam kārtēji um, institūcijas neteikt, jā, jūs maz nedrīkstat tik lielus dibināt. Tālāk ir jābūt ražotāju ieteikumiem, ir iespējams, to nedrīkst tā kā tādu konkurences ļaunprātīgi izmantot, ka viņi savā starpā norunā cenu. Piemēram, Vācijā šī. Šī vienošanās par cenu, tas vienmēr, kad uh, uzņēmumi vienojas, ka būs cena augstāka, bet tirzniecība savukārt spiež cenu uz leju, un lauksaimniekiem ir uh, jāvar pretoties. Arī tur ir nepieciešama likuma izmaiņa. Lai, pieņemsim, ja mums būtu šādas spēcīgas asociācijas, lai būtu kārtīgas uh, ražošanas ieteikumi, lai tas būtu saistoši, tā ir tīra teorija. Bet treškārt, lai mēs kā politika arī rīkotos, arī mums ir jāpalīdz Mums ir jāvar rīkoties, ja tirgus nestrādā kā tam vajag, tad mums ir jāvar iejaukties arī politiski un uh, varbūt arī uz laiku uh, pārtraukt kaut kādu ražošanu, lai, tie, lai cenas atkal normalizētos. Tas viss izklausās vienkārši, bet to ir grūti realizēt. Mūsu uzdevums ir iedrošināt lauksaimniekus un mainīt likumdošanu tādā veidā, lai lauksaimnieki varētu organizēties lielās asociācijās un lai varētu mainīt situāciju tirgu un lai to neviens nesauktu par savstarpēju vienošanos attiecībā uz cenām. Paldies un vēlu uh, referentam labus panākumus, jo tas ir ārkārtīgi sarežģīts uh, uh pasākums. Un šeit gan izvērt tā kā cīņa, smaga cīņa, un jāpanāk situācija, ka lauksami tiešām var dzīvot no tā, ko viņi ražo. Mums vajadzīgs labas cenas. Un ja mums būtu labas cenas tirgu, tad mums nebūtu tik ļoti jāstrīdzas par tiešiem maksājumiem. Paldies! Dziękujemy. Paldies. Un tagad Nikolsona kungs lūdzu. Un pēc tam es došu vārdu komisijas pārstāvim. Paldies, priekšsēdētāj kungs, saka Nikolsona kungs. Būšu ļoti, ļoti lakonisks. Lauksaimniecībā jau ir tā, ka mēs kontrolējam ražošanu, mēs kontrolējam procesu, bet e, mēs nerunājam par to, kas kontrolē pārējo, un tas ir vairumtirgotājs. Mēs nerunājam par ziloni, kas ir telpā, jo viss izlieks to neredzam. Un tieši vairumtirgotājs runā par to, ko tad patiesībā saņems ražotājs un starpražotājs. Komisija arī par to nav runājusi un eh, paskatīsimies, kāda ir krīzes pārvaldības idejas. Paskatīsimies, kādu, kādu šausmu šobrīd piedzīvo piensaimniecības sektors. Uh, 2008. gadā, kas notika. Komisija pārāk lēni reaģēja uz situāciju, un brīdī, kad komisija reaģēja, tas jau bija par vēlu, un galvenais daudz, daudz par maz. Līdz ar to vēl šobrīd daudz piensaimnieku vēl joprojām cieš, un daudz zaudēt pirms, tāpēc, ka notikumi pirms trim gadiem bija tādi, kādi tie bija. Ko mums vajadzētu? Mums ir jāiz jāveido ļoti laba atbildes sistēma, un brīdī, kad mums ir kāda problēma, tad mums tā pēc iespējas ātrāk ir jāizsina. Mums ir nepieciešams izveidot instrumentu sistēmu, lai vienai situācijai mums jau būtu izveidots savu veidu algoritms. Un e, ja mums nebūs šādi instrumenti, ja mēs nevarēsim šos instrumentus ātri palaist darbībā situācijā, kad krīze mūs piemeklē, tad pilnīgi noteikti arī nākotnē mūs piemeklēs būtiskas problēmas. Runājot par šo piensaimniecības pakotni, man ir zināms, ka nākamajā plenārsēdē Strasbūrā tiks runāts par šo piensaimniecības pakotni, un komisija ir pilnīgi skaidri pateikusi, ka arī piensaimniecības dokumentu pakotne būs lauksaimniecības reformu sadaļa. Vēlētos piebilst vēl vienu lietu. Es pilnībā piekrītu BV kungam, ka situācija nav sakārtota. Man nepatīk šobrīd tas, kas notiek apdrošināšanas sektorā. Mēs pagājušajā vasarā apmeklējām apvienot savienotās valsts, un viņi, ap, viņi atbildēja, ka jūs apdrošiniet jūsu māju, jūs apdrošiniet mašīnu, un kāpēc gan jūs nevarētu apdrošināt jūsu lauksaimniecības kultūru? Loģiski un viss. Jā, loģiski, bet vai tam mums vajadzētu izmantot valstu naudu? Mums vajadzētu paskatīties, kā šīs kultūras tiek audzētas, un patiesībā mums vajadzētu uzzināt arī, kur šīs kultūras tiek izmantotas un ko patiesībā lauksaimnieks ieliek šīs kultūras audzēšanā. Šī sistēma jau darbojas Amerikas Savienotajās valstīs, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka šajā komitejā mums beidzot ir jāķers vērsim pie ragiem, jo mēs neizvairīsimies no šo problēmu risināšanas. Paldies! priekšsēdētājs. Paldies, un tagad eh, es vēlētos dot vārdu komisijas pārstāvim. Vēlaties izteikties? Ja vēlaties, tad lūdzu. Jā, paldies, eh, priekšsēdētāji kungs. Un eh, es vēlētos pateikties arī Dantāna kungam par viņa lielisko priekšlikumu. Es vēlētos vēlreiz pateikt, ka Dantēna kungs uzsvēra un vēlreiz uzsvēra uh, to, cik svarīgi ir ražotāja organizācija loma. Tas atspoguļojas arī citu deputātu teiktajā. Es e, pilnībā piekrītu, ka no vienas puses mums vajadzētu stiprināt ražotāju organizāciju lomu tirgū. Tādā veidā stiprināt, ka mums vajadzētu dot viņiem lielāku sarunu vešanas mandāta spēku, un otras puses mums ir jālīdzsvaro konkurence. Uh, Es piekrītu Nikolsona kunga teiktajam, ka patiesībā šobrīd lielākā problēma ir tā, ka, vai, ka vairumtirgotājiem un arī lielākajām mazumtirdzniecības ķēdēm ir milzīga vāra pārtikas ražošanas ķēdē, un tas lielā mērā nosaka to, cik tiek maksāts lauksaimniekam. Tāpēc būtu ārkārtīgi būtiski, lai mēs to sakārtojam. Runājot par krīzi, pavisam, sī, pavisam īstai pieskaršos. Mēs vēlētos redzēt tādu divpusēju pieeju. Vispirmām kārdām, protams, ātrums ir būtisks, to pieminēja visi. Un eh, es personīgi uzskatu, ka komisija rīkojās ārkārtīgi ātri krīzes aps apstākļos, un eh, tagad arī mums ir jārīkojas ātri. Vēl bez tam mums ir jāstiprina jau šobrīd pieejamie instrumenti, lai tie tiktu labāk izmantoti. Un visbeidzot, atcerēsimies, ka komisijai ir izveidota arī krīzes rezerve. Atcerēsimies, ka šī krīzes rezerve tika izveidota tieši krīžu seku likvidēšanai. Par laimi mūs krīzes nepiemeklē katru gadu, un tādējādi Mums šajā krīzes rezerves fondā ir samērā daudz naudas, un eh, šo naudu tādā vai citādā veidā varētu iepludināt budžeta pamatlīnijās. Būtu ļoti labi, ja mums būtu kopīgs budžeta postenis, ko varētu izmantot ārkārtas apstākļos, un tad varbūt sākt darboties neatliekamā neatliekamā procedūra un parlaments kopā ar padomi ir um, likumdošanas līdzveidotāji. Un visbeidzot, atgriezīsimies pie jautājuma par TKO. Bija deputāti, kur pieminēja tā saucamās cukurkvotas. Un bija tādi, kur pieminēja piena kvotas. Un eh, arī lauksaimniecības kultūras. Runāšu tikai un vienīgi ar cukurkvatām. Mēs uzskatām, ka šobrīd Eiropas cukurražotāji ir daudz konkurētspējīgāk nekā vēl pirms burtiski pāris gadiem. Piemēram, skatoties uz statistikas datiem, tad ir skaidrs, ka, piemēram, šogad tas, ka mums ir kvotas, neskatoties uz to, ka cukuru ražošana ir ļoti lielos apmēros, un tas ir labi, Bet neskatoties uz to, ka cukuru tiek ražots daudz, mēs e, nevaram eksportēt pārpalikušo, ja tā varētu teikt, cukuru tikai tāpēc, ka eksistē kvotas. Un tāpēc es vēlētos vēlreiz pateikt to, ka ir situācijas, kurās kvotas it kā rada ilūziju, ka sektors tiek aizsargāts, bet reālajā dzīvē šīs kvotas tieši eh, padara tirgu neelastīgu tirgus apstākļos, un šīs cukuru kvotas to ļoti skaidri pierādīja. Priekšsēdētājs, paldies! Un tagad es dodu vārdam Tāna kungam. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Es eh, uzklausīju pilnīgi visus, kur izteicās, un eh, patiesībā kaut vai, piemēram, runājot par konkurences tiesībām. Patreizējā teksta redakcijā runiet par to, ka, jā, ražotāji vēlas organizēties, un vēlas organizēties arī pārtiks pārstrādātāji. Un eh, vēlas organizēties arī dažādu pārtikas ķēžu etapu veidotāji. Tad vajadzētu sektoram ļaut organizēties, bet, eh, godīgi sakot, vajadzētu precizēt, eh, cik tālu var iet. Es pievienojos tiem, kas teica, eh, nevar būt tādi instrumenti, kas pārvalda aizdevumus. Vajadzētu tādus instrumentus, kas pāredz uz priekšu. Un, mums nepieciešami tādi instrumenti, kas būtu arī praktiski izmantojami, ko ražotāji var izmantot. Es atbalstu arī argumentus uh, par uh, cukurkvotām. Mm, šeit, protams, mums pagadām zināms domstarpības ir, bet uh, sektors var izdzīvot bez kvotām, bet nepieciešami 3-4 gadi, lai sasniegtu šo kapacitāti. Tātad vajadzētu ņemt to vērā. Tad vajadzētu 2018. un 2020. gadā uh, organizēt šo finālu šo sektoru, piemērojot kvotas. Runājot par um, stādīšanas tiesībām, šo jautājumu es izgaismošu atsevišķi uh, manā ziņojumā, Te mēs esam vienojušies. Runājot um, par apdrošināšanu, es atbalstu komentārus. Amerikāņi palīdz lauksamniekam izmantojot um, šo ceļu. Tas, ja ieskatieties uh, Amerikas politikā, tad praktiski šādi lauksamniekiem tiek uh, palīdzēts. Mm, bet mums tagad nav uh, jākopē ko dara amerikāņi, bet mums eh, notiks diskusijas par šo jautājumu, un man interesē jūsu viedokļi. Protams, par komisijas priekšlikumu pagadām ir kritika, bet mums pašiem ir pārāk daudz priekšlikumu. Runājot par eh, instrumentu pārvaldīšanu, mm, labi, visi piekrīt uh, ka komisija nav taisnības, bet eh, neviens man ne, nav piedāvājis labus alternatīvus instrumentus vai labu alternatīvu mehānismu. Paldies! Lielas paldies, godātās dāmas un kungi! Šobrīd mēs esam pacēlušies jaunā dokumentu izdiska, izdiskutēšanas līgu, līmenī. Runiet gan par tiešajiem maksājumiem, gan arī par kopējā tirgus organizāciju. Tas viss atspoguļo to, cik ļoti šie jautājumi ir mums svarīgi un kas tad ir būtiskākais kopīgā lauksaimniecības politika vai maksājumi. Mums eh, vajadzētu paraudzīties uz lauksaimniecību gan no tās eh, ražošanas struktūras viedokļa un no kultūra viedokļa, gan arī no to, cik lielas ir fermas. Un eh, tam jau ir nepieciešams ļoti ļoti sarežģīts algoritms un arī ārkārtīgi daudz ilgu instrumentu. Ir vēl viens jautājums, uz ko vajadzētu mēģināt atbildēt, un esmu pārliecināts, ka mums būs iespēja uzklausīt arī lauksaimnieku teikto, un tas ir jautājums par paudžu nomaiņu. Kā šobrīd ir ar demokrātisko situāciju laukos? Dāmas un kungi, šodien mēs svinām kopīgās lauksaimniecības politikas 50. gadatienu ir apkārt milzīga pieredze, tagad mums šī pieredze ir jāizanalizē. Un neskatoties uz to, ka mēs dzīvojam mainīgos laikos, un neskatoties uz to, ka mūs arvien vairāk ietekmē ārēji faktori, es uzskatu, ka mums uz uzkrāto pieredzi balstoties ir jāizdara zinām secinājumi. Es vēlētos pateikties gan komisijas pārstāvjiem, gan referentiem, gan pilnīgi visiem, kur piedalījās šās dienas sēdē un diskusijās. Rīt tiekamies tajā pašā vietā. No 9 līdz 10 mums ir koordinatora sanāksmēs slēgtām durvīm, un pulkstens desmitos mēs eh, sākam mūsu komitejas pilnvērtīgu sēdi, ja vēlaties. Ja vairāk jautājumu nav, tad šodien paziņoju sēdi par slēgtu, lai jums jauks vakars!